Meine Damen un Herren, darf Sie alle. Dāmas un kungi, sveicu jūs visus klātesošos. Kaut gan mums tā mierīgi ir jāpadomā, kā mēs rīkosimies, ka mēs eh, ielūdzam viesus, neviens nav klāt no komitejas. Tas vienkārši ir nepatiekami. Un uh, eh, neatbilst arī tam uzdevumam, kurš mums ir jāpild. Tad labāk uzaicināt mazāk viesus, bet uh, mēs paši būtu klāt. Un tas tāds sveiciens, kurš varbūt nav tik gluži jauks, bet to es gribēju pateikt. Gribēju Robertam Madlīnam dot vārdu, eh, ģenerāldirektoram no komisijas dot vārdu, uh, eh, viņus veikt. Mēs ilgi to visu gatavojām, un mums tas ir ļoti labi, ka jūs esat šodien klāt, un labprāt gribētu no jums un no jūsu kolēģiem uzzināt kaut ko par uh, jauno plānojumu, un tad varbūt, ka mums būs arī izdevība uh, uzdot arī jautājumus. Tad sirsnīgi sveicam. Madlēna Kungs, tagad jums ir vārds. Dank. Uh, dear Chairman, uh, ladies and gentlemen. For... Paldies priekšsēd, dāmas un kungi. Um, man šķiet svarīgi nevis skaitļi, bet kvalitāte. Un tagad laikam ir labs laiks sanāk kopā divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tādēļ, ka komisāra kolēģi ir pieņēmusi priešlikums nākamām daudzgadu finanšu plāniem, kas ļoti svarīgi šai komis, komitejai, kā arī manai eh, komisijas, eh, tā teikt, nodaļai, un tagad jau tuņi būs brīvdienu periods, bet eh, rudens ir gaidāms diezgan karsts, un tad es vēlos runāt par septiņiem jautājumiem, tad es savam kolēģim uh, lūkšu septiņas minūtes tādu ātru prezentāciju izdarīt par eh, viesabunēšanu, jo par to eh, jautājumu šī komiteja arī strādā, kā es zinu. Un sākšu ar pārvaldības jautājumu, tad drošību un ekonomiku. Runājot par pārvaldību, G8 sanāksmi Dovilā, manuprāt, padarīja labu darbu, internetu jautājums paceļot darbu kārtībā visaugstākajā līmenī, eh, globālajā plānā Un tas ir svarīgs jaunājums, varbūt vēl nekas tāds būtisks nav no nolemts, bet internets un tā pārvaldība tagad ir tiešām e, arvien svarīgāks jautājums, un tas attiec arī uz pētniecību. Un to visu ņemot vērā ir divi konkrēti jautājumi, kuriem vēlas pieskarties. Es zinu, ka komiteja par tām ir informēta. Pirmkārt, internet pārvaldības fórums, Internet Governments Forum. Eh, tā jaunais mandāts, eh, rudenī Nairobi tai būs pirmā sanāksme, mēs esam pateicīgi parlamentu deputātiem, kas ir organizējuši neformālas diskusijas, lai gatavot pozīcijas tam. Eh, IGF internet pārvaldības fórumā, tātad Viļņā pagājušajā gadā notika sanāksme, un tas ir svarīgi, lai Eiropa arī varētu saprast, tā tad iespēja, kā var internetu virzīt uz priekšu globālajā līmenī. Un otrkārt, nedaudz mazāk pozitīvi manā, manuprāt, mēs sākumam, sākam ar vadošiem partneriem ICAN pārvaldību apspriest ICAN, kā jūs ziniet, kurai pagājušā sanāks notika Singapūrā, atjaunoja valdes pilnvaras un ir pieņems lēmums par galvenajiem, par domēnu vārdiem tīmeklī. Uh, ar ASV Tieslietu ministriju un eh, kon eh, konkurences eh, ģenerāldirektorāti ir kopīgi analīzi izdarīt par šiem jautājumiem, par kuriem strādā šī, šī iestāde. Tātad es varētu kopsavilkumā teikt, ka ir gan labs, gan slikts ziņas attiecībā uz internetu pārvaldību, un internets ir ļoti svarīgs jautājums tāda komiteja, ka jūs jau noteikti turpinās šiem jautājumiem arī cieši sekot. Otrakārt, drošība. Ungārijas prezidentūras vadībā uh, panācām diezgan labu virzību ar dalību valstīm, galvenokārt neformālā ministra sanāksmī Balatona Firedes pilsētā, kā arī telekoms eh, padomē. Vienojamies par to, ka jādara vairāk, lai veicinātu visu internetu izmantotāju drošību, pilsoņu, uzņēmumu un valsts pārvaldes. Pēdējo sešu mēnešu laikā esam piedzīvojuši masīvus uzbrukumus komisijas infrastruktūrai, kā arī ļoti nopietnus hakeru uzbrukumus komerciālai infrastruktūrai, eh, Francijas finanšu ministrijai, ASV eh, valsts pārvaldes iestādēm. Es teiktu tā, internet drošības jautājums šodien ir tik svarīgs, eh, kāds bija veselības drošības jautājums SARS un uh, putnu grips eh, jomā. Eh, diemžēl sabiedrība vēl nav pilnībā rēģējusi uz šiem draudiem, bet tādēļ mēs raudzīsimies uz parlamentu atbalstu, lai eh, aktīvāk Eiropas intervences veikt šajā jomā, tātad kopīgi strādāsim ar dalību valstīm, un otrkārt ir priekšlikums budžetā. Uh, saistī, Eiropas sasaistēji, Connecting Europe, infrastruktūras fonds, e, to sasaistot ar e, platjoslas e, internetu pieslēgumu enerģētiku, kā arī dodot iespēju nacionālām valsts pārvaldēm sadarboties drošā, koordinētā veidā Eh, šie eh, starpsavienojumi. Mums jārūpēs par to, lai tas darboties. Un treškārt, Anīsa, kā jūs ziniet, mēs tagad ne tikai atjaunojam Anīsas mandātu, bet arī strādājam ar tās valdu, lai tās funkcionēšanu šodien uzlabotu. Tad es pievērsīšos ekonomikas jautājumiem. Īsumā jau pieskāros pētniecības tēmai un eh, šie tiešām ir sarežģīti laiki valsts finansējumam, jebkāda veida valsts finansējumam, bet komisija ir droši pārliecināta, ka priekšlikums uh, izdevumus būtiski palielināt pētniecībai, uh, uh, attīstībai un inovācijām ir ārkārtīgi nepieciešama. Plus 46% no septītās ietvaru programmas Tas tā nav greznība, un es zinu, ka jūsu komitejas locekļi un mēs varam kopīgi strādāt pie šiem jautājumiem. Man ir neliela daļa pētniecības eh, jomā, bet esam eh, optimistiski, ka vidus termiņi vērtējums, ko izdarīsim šodien, šīs finansējums tiks labi, liederīgi izmantots un kopā ar jums raudzīsimies uz to, lai tiešām arī jūs kolēģi to tā atzītu. Detalizētāk apskatē jūs redzēsiet, ka uh, Mēs ierosinam nākotnē pētniecība, eh, lai būtu gan plašāka, gan šaurāka. Ko tas nozīmē? Tātad mēs mazās, vieglās, ātrās idejas eh, tad, eh, padarīt elastīgākas un tātad maz, mazums ātrums, lai tas varētu ātrāk tirgu iekļūt. Arī liels idejas ir nepieciešams, un kā esat redzējuši pēdējo mēnešu gaitā, mēs esam ierosinājuši ICT jomā pat līdz miljardam eiro desmit gadu laikā finansējumu e, e piešķirt, ja mēs redzētu FET e, tādas flagmaņu projekts e, identificēt, kas būtu atbalsta vērti. E, te arī mums būs jāsadarbojas šajā identifikācijas procesā. E, Un tad ir jauns priekšlikums budžetā, kas vēl nav pētniecības uh, budžetā iekļauts, bet tas ir būtisks uh, komitejas darbā arī mums ir pētniecība uh, savienošanas uh, programma uh, res uh, liela diametra tā, uh, caurules, kas, piemēram, uh, sadarboties mums, uh, izmantot čils teleskops, bet pie tā jāstrādā. Un tad par ekonomiku. Uh, telekomunikācija, tā ir man tā ekonomikas joma, ja jūs tā gribētu teikt. Eh, transpozīcija virzās lēni, eh, visām dalībvalstīm vajadzēja to izdarīt, bet 5 līdz šim to ir izdarījuši. Ja 5 tikai nebūtu to paveikuši, bet 22 ir tās, kas nav paveikuši savus mājasdarbs, tas man dara bažas. Jūs esat nobazījies par uh, deputātu klātbūtnes, es, es par transponēšanu, par dalībvalstu uh, veikumu esmu bieži nobazījies. Uh, Attiecībā uz rekomendācijām, kuras mēs e, trešajā pakotnē īstenojam, tātad e, mēs saņem vēstījumu, kas nāks klajā nākamo divu dienu gaitā no uzņēmuma izpildu direktoriem, kā uh, kopīgās regulēšanas uh, pakāpe Eiropā ir jāpalielinās. Rekomendācija pieejams, viegla koordinācija nedod tos rezultātus, e, kurus mēs vēlētos vienlīdzīgas konkurences jomā. Tātad telekom regulēšanas jomā mums nav pietiekoši efektivitāti panākt. Un šī fona viesabunēšanas priekšlikums, un te es tūņdošu šiem kolēģiem, e, vārdu ir ļoti svarīgs ne tikai politiskā ziņā, tādēļ, ka patērētāji to viegli pamana, bet arī tādēļ, ka uh, tas eh, vispārīgā telekomunikāciju regulēšanas ainā izceļās eh, kā tāds eh, strukturētas iejaukšanās ļoti pamanāms punkts, un jūs redzēsiet arī mūsu prezentācijā, kas tūlīt sāksies, ka priekšlikums attiecībā uz nākotni būs vēl ambiciozāks attiecībā uz to, ka struktūrāls izmaiņas ir jāvirz tā vietā, lai tikai cenas samazinātu uh, Eh, protams, arī raugoties uz to, lai cenas būtu saprātīgas, bet eh, lai arī eh, tātad vispārējais notikam jānotiek. Lūdzu, vārds manam kolēģim. Morning, Chairman, good morning. Paldies, paldies priekšsēd, dāmas un kungi. Savos slaidos es diezgan tiešos vārdos paskaidroju, ko mēs mm, piedāvājam, lai viesabonēšanas konkurences jautājumu risināt. Bet eh, vispirms dažos slaidos skaidrošu, cik tālu esam tikuši un kāds šodien izskatās tirgus. Patreizējā viesanabinošanas likumdošana prasa to, ka komisijai ir e, konkurence. E, viesaviešanas tirgu jāregulē ir jāpārskata. Tā rezultātā esam pagājušajā nedēļā sagatavojuši arī eh, eh, ziņojumu un esam vairākus priešlikumus arī sagatavojuši eh, viesabonēšanas regulē. Ja paraugamies uz viesabonēšanas tirgu, kāds tas ir šodien? Un kāda bija esošās likumdošanas ietekme? Mēs redzam, ka operatori, protams, izpilda eh, viesabonēšanas regulas prasības attiecībā uz cenām, eh, bet cenas tātad ir samazinājušās tikai šai likumdošanai pateicoties. Tad, ja paraugāmies uz datu viesabonēšanu, kas ir pieauguši tirgus un ļoti svarīgs tirgus eh, viesabonēšanas tirgu jau tagad, bet varvien vairāk tā, tā nākamos gados, tad esošajā regulā mēs mēs pieprasām uh, vairumu tirgošanas cenas eh, starp operatoru tarifos, un šeit ir fakts, ka 50 centu līmenī komerciāla darījuma ir krietni zem 30 centu līmeņa, bet bet tad e, īstenībā cenas pat ir pieaugušas un operatori labi pelna ar datu viesabonēšanu pat labu, un tāda ir īstenībā situācija. Tad nav īsts korelācijas starp cenām un izmaksām. Un šeit ir divi slaidi. Pirmkārt, par uh, viesabonēšanas zvaniem, tad, tad sarunas, un te jūs redzat svītroto sarkano līniju, tur ir šī atstarp redzama, un tad ir šie stienīši lejā, kas parāda, ko tad mēs īsti saņemam, ko tirgus piedāvā mums, kādas viesabanēšanas cenas, un tas ir ļoti tuvu. Šeit nav nekādas konkurences zem eh, regulātoru noteiktajām maksimālām pieļaujamām cenām. Un tad par datu viesabanēšanu. Šeit jūs redzat, ka Zīlie stienīši ir uh, beig patērētāja cenas, bet pēdējais ir vairumtirgotāja cena. Un šeit jūs redzat tātad. Ja jūs esat iesabonēšanā tīklā, kas nav tajā pašā grupā, cenas joprojām ir augstāks par diviem eirām megabaitā toties operatori paši maksā mazāk par 30 eiro cents milzu plaisa. Un laika gaitā šī plaisa ir tikai pieaugusi pēdējo divu gadu gaitā. Rezultātā mums ir jādomā par citu risinājumu, kā tikai cēnu mehāniski ierobežošana, kas līdz šim ir darbojusies kopš 2007. gada. Tā bija, protams, skaidra prasība esošajā likumdošā regulā. To parlaments ierosināja, ka komisija, eh, ja būtu jāskatās arī uz alternatīvām cenu obligātai cenu griezt noteikšanai, un arī tam, vai varbūt var kaut kā viesabonēšanas pakalpums aizstāt, un kā to, tos varētu veicināt. Un lūk mūsu pētījuma rezultāts. Tā ir tāda kā jauktā pieeja, kā mēs to saucam Domājot par viesabonēšanas tirgu, ilgtermiņā vissvarīgākais ir struktūrālie elementi, kurus mēs piedāvājam. Tiem galvenokārt vajadzētu uzlabot patērētāju izvēli attiecībā uz viesamniešanas pakāpiem, lai NVO varētu vieglāk eh, viesamniešanas cenas salīdzināt, lai tās būtu caurskatāmākas patērētājiem. Uh, kad viņi izvēlas savu mobilo operatoru, savu pakalpojumu sniedzēju, un lai atļautu eh, piedāvājumu pusē eh, jauniem tirgus dalībniekiem piedāvāt viesamanēšanas pakalpojumus patērētājiem. Zināms, tehniskas problēmas ir, lai visi šie struktūrālie pasākumi, kurus mēs piedāvājam, varētu tikt īstenoti, tādēļ mums ir arī nepieciešams paralēli turpināties ar cenu griezt noteikšanu vismaz zinām laiku pirms šī struktūrāla pasākuma reāli varēs sākt darboties. Un tagad paskaidrošu dažos vārdos e, šo struktūrālo priekšlikumu saturu. Galvenokārt ir divi veidi. Pirmkārt, un to būs viegli īstenot. Tas var sākt darboties tik līdz jaunā regula, eh, jaunas regulas priekšlikums būs apstiprināts, tas ir atvieglot mobilo virtuālo tīklu vai pakalpojumu sniedzējs, kam nav pašiem savu tīklu, eh, pakalpojumus piedāvāt patērētājiem. Tātad prasības izvirzīšana pa visiem mobilo operatoriem būtu eh, jā pie, jāļauj piekļūt saviem tī, e, konkurentiem uz saprātīgiem noteikumiem. Ja tā tad ir izpildītas visas prasības divu mēnešu gaitā, jauniem tirgus dalībniekiem vajadzētu varēt ienākt tirgu un piedāvāt visu apnešanas pakalpojumus galu patērētājiem. Un otrkārt, protams, šie divi pasākumi ir vien, kopīgi jāskatās, tā ir iespēja līdz 2014. gada vidum patērētājiem izvēlēties viesabonētāju, izvēlēties at, neatkarīgi no uh, parastā e, iekšzemes mobila operatora. Tātad, ja jums šķiet, ka jūs vairāk vai mazāk esat apmierināts ar savu iekšzemes pakalpojumu sniedzēju mobilo operatoru, bet jūs vēlatos saņemt labāku piedāvājumu. Viesabonēšanā, tad raugoties riņķī un redzot alternatīvu viesabonēšanas piedāvātāju, jūs varat e, to arī izdarīt, tātad izvēlēties citu piedāvātāju viesabonēšanai ar to pašu simkārti ļoti vienkāršā veidā. Tātad ļoti patērētiem draudzīgs risinājums as I said, this will take. Kā jau norādīju, tas, eh, ai, tam vajadzīgs būs laiks, eh, operatoriem nepieciešams eh, nospraust konkrētus standartus un kopējus principus, kā tiks īstenot šī tirsniecība. Esošajā regulā tiek uh, Uh, ierosināti uh, ierobežojumi uh, datu viesabunēšanas cenām tie, ka netika uzlikti obligāti operatoriem, tika dots gads, lai sāktu to īstenot, strādājot kopā ar Eiropas regulātoru. Un tādu pat pieeju mēs piedāvājam šeit atsevišķiem viesabunēšanas pakalpojumiem. Divu gadu laikā uh, ja jaunā regula stājas spēkā, jo nākamā gada jūnija beigās, tad eh, divus gadus pēc tam sistēmām jādarbojas un eh, patērētājiem jābūt izvēlēji izvēlēties eh, viesabunēšanas operatoru. Joprojām jāsaglabā maksimālie cenu griesti. Iesakām to saglabāt līdz 2016. gadam. Uh, Bet 2015. Eh, gadā eh, veiksim eh, pārskatu un konstatēsim, kā tirgus ir reaģējis uz jaunajiem struktūrālajiem pasākumiem un vai varēs pēc 16. gada joprojām paturēt cenu griestus vecs nepieciešams. Tātad 2015. gadā pārskatīsim struktūrālos pasākumus, it īpaši to, kā tos e, dzīvē izdevies ieviest. Un visbeidzot daži e, vārdi par datu viesabonēšanu. Tas ir vienīgais pakalpojums, kas e, gala patērētāja līmenī netiek regulēts. Ņemot vērā, ka Eh, eh, ņemot vērā, ka eh, datu viesabonēšanas šie tarifi nav nosprausti visam šim periodam. Kā jūs redzējāt slaidos, vidējā cena ir virs 1 eiro par megabaitu. Mēs ieskam nospraust cenu griezt arī datu viesabonēšanai pie 90 eiro centiem. Uh, Eh, kam vajadzētu nokrist līdz 50 eiro centiem līdz 2015. gadam. Es gribētu uzsvērt vienu aspektu. Ja eh, skatāties šajā priekšlikumā, jums var rasties uh, doma, ka, ja raugāmies cenās uh, un izmaksās, tad šķiet, ka cenu griesti joprojām ir nosprost ļoti devīgi. Varbūt mums vajadzējis eh, būtu nospraust eh, striktākus cenu griestus, bet mums vajadzēja reizē skatīties struktūrāliem risinājumiem un cenu griestām. Mums vajadzēja arī uh, mudināt darboties jaunos operatorus, uh, lai būtu konkurence, kas nāk par labu patērētājiem. Tāpat laikā mums ir jāaizsargā patērētāji no pārmērīgām cenām. Mēs nevaram regulēt uh, cenu krišanu. Uh, jo tas nedos gana lielu motivāciju operatoriem sataisties savā starpā. Abi šie elementi ir svarīgi, bet tie ir noteikti jāplūko kopā, kad mēs novērtējam priekšlikumu. Te mana prezentācija arī beidzas. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs, par to, ka varējām jums prezentēt jaunāko likumdošanas priekšlikumu un problēma, kam vēl nav atrisināta, bet ja jums ir vēl kādi e, jautājumi vai komentāri, mēs labprāt tos uzklausītu. Dāmas kungi, gribētu teikt paldies. Es domāju, tas ļoti gudrs risinājums, starp citu, arī tik īsā laikā tādā brīvā priekšlasījumā dzirdēt par problēmām. Un nevis, e, ka kāds gaidnāk nolēst tekstus. Es domāju, ka tas skaidri parādīja, ka jūsu darbības jomā ir aktuāli daži ļoti svarīgi jautājumi. Paldies, ka jūs par viesubanēšanu tik precīzi pastāstījāt eh, šo problemātiku, jo tas jau sniedz iespēju arī uzsākt debatas. Tas bija sākotnēs runas, tagad ir eh, pieteikušies runātāji kolēģis Rubiks. Sirsnieks, paldies! Paldies arī par viesubanēšanas trīs regulējumu priekšlikumu. Tas ir ļoti būtisks eh, jautājums informācijas un komunikācija tehnoloģijās. Mums ir jānodrošina, lai nākotnē būtu iespējams bez eh, tādām milzīgām cenu starpībām. Jūs to ļoti labi arī paskaidrojāt. Jūs teicāt, ka cena vidēji ir 1 eiro par megabaitu, eh, bet, bet es lasu vienmēr uz sava telefona, ka tā, ka viņš iet citā tīklā, kādā citā Eiropas valstī, ka ir 1 1,39 eh, par to 13,9 eiro tas ir par eh, vienu megabitu, un eh, mēs redzam, ka, ja mums būs tāds vidējā cena 1 eiro megabits, tad es nesaprotu, kādēļ gan izvēl visās valstīs, kurās es ierodos vai nu 9,90 vai 13,90 parādās uz ekrāna, un tas, protams, arī jāsamaksā. Tas ir par vienu megabitu. Un ja to salīdzina ar gigabitiem, Daudzās valstīs ir paketes, kur ir astoņi, par astoņiem eiro ir astoņi pikabeti. Tas ir eh, tad astoņi eiro. Tas tiek sarēķināts. Tas nozīmē, ka viens gigabits maksā eh, vienu eiro, tātad viens. Eh, tad mēs maksājam 13 tūkstoši 13,9 eiro 9, eh, par vienu baitu. Es domāju, ka jūsu eiro ir eh, jānodala tas, kas tiek eh, nosūtīts, jo tiek izmantots datu servis, un viens eiro kādā dalību valstī par vienu gigabaitu. Es domāju, ka tās ir atšķirības, kuras nevar salīdzināt tādām parastām jomām. Tādēļ jautājums, vai nevajadzētu šeit tādu uh, daudzumu Eh, noteikti, kvantitāti noteikti attiecībā uz datu pārēdu, jo tad, tad šis daudzums attiecīgi būs sasniegt šādas iespējas tik tālu par eh, galīgā patērētāja cenām. Es domāju, ka šeit eh, nosakot šīs cenas arī ir nepieciešami brīkoties jo vienota sistēma Eiropā uh, būtu laba arī investīcijā, infrastruktūrā, to varētu izmantot, lai izmantot. To vajadzētu pārdomāt, vajadzētu paraudzīties, lai telekom sabiedrības vairāk naudas iegūtītu. Un, protams, lai tās varētu gūt arī pēļņu, jo tikai tad, kad tās gūs eh, pēļņu, viņas jau varēs arī investēt. Tādēļ mēs arī nevēlamies runāt par cenām, bet mēs vēlam, vēlamies runāt par ļaunprātīgas izmantošanas robežām. Uh, Tas ir kaut kāda noteikta kvantitāte, kur patiešām sabiedrībai būtu skaidrs, ka tur ir kaut kas pārkāpts un ļaunprātīga izmantošana notikusi. Tas ir mans jautājums, kādēļ līdz 2016. gadam mums jāgaida. Es domāju, ka attīstība tirgu ir noteikti tik ātri, ka mēs varbūt varētu noteikt šeit īsākus termiņus. Jo, protams, mēs nevaram paredzēt, kas 3 līdz 4 gados patiešām notiks ar pirmās paaudzes tīklu, ar jaunajām iespējām, kas tur patiesībā notiks. Paldies! Kolēģis Odī. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies ģenerāldirektoram par sniegto prezentāciju. Runājot par jūsu vispārējo nostāju, es gribētu, lai jūs pakomentējat eh, par Eh, septītās eh, ietver programmas pārskatu, jo es biju referents eh, šai pārskatā. Un mums radās, ka eksperti ir paveikuši labu darbu, bet tomēr zināmi iesniegumi pienāca pārāk vēlu, un šis ziņojums nebija pilnīgs. Mēs mūsu komiteja centāmies to izstrādāt ļoti ātri, lai parlaments varētu nosūtīt savu ziņojumu Eiropas komisijai. It īpaši eh, par trim pēdējiem eh, gadiem eh, šajā ietveru programmā 2011, 12, 13, kurā ir jā, jāiztērē 30 miljardi eiro, kurā Eh, mēs eh, esam sarežģītā situācijā, un mūsu ziņojumā mēs cenšamies jums komunicēt vairākas domas. Un pirmkārt, vai esat ņēmuši vērā eh, Eiropas parlamenta ziņojumu, kurā lielos vilcienos mēs gribam pateikt, ka pirmkārt vajag vienkāršot projektu, mēs gribam zināt, vai jūs esat vienkāršojuši pieeju, eh, jo patērētāji bieži uzskata, ka nosacījumu saprast ir pārāk sarežģīti, un otrkārt, vai jūs eh, privileģējat MVO eh, un veicināt jaunradi un inovācijas. Atsaucoties uz jūsu šī gada 1. jūlijā teikto, es gribētu dzirdēt, ko vairāk par to. Nākamais. Es labi saprotu Krozes eh, kundzes un Eiropas komisijas eh, politiku, ka ir jāsamazina cenas. Eh, mēs visi uzskatām, ka tā ir laba doma, tas nāks par labu patērētājiem, un Eiropas komisija par to ir jākomunicē. Bet vai jūs varat nodrošināt, ka it īpaši sadarbojoties ar operatoriem, kas uh, ir atbildīgi par eh, tarifiem un infrastruktūru eh, nodrošināšanu, kā zēmu eh, pazemināšana neietekmēs ieguldījumus tīklos visā Eiropas teritorijā, jo tīkli ir jāatjauno tehnoloģijām attīstoties, lai varētu pārraidīt liela apjoma datus, jo dažkārt cilvēkiem rodas eh, priekšstats atsevišķās Eiropas vietās, ka eh, viņiem, viņi neredz eh, līdztiesīgu piekļuvu šiem pakalpojumiem, jo infrastruktūra nav gana laba. Jā, mēs e, primāri lūkojamies no e, pilsētnieku viedokļa, kur ir laba infrastruktūra un ka mēs tikai vēlamies maksāt mazāk. Bet, ja mēs maksājam mazāk, e, pastāv risks, ka arī investīcijas samazinās un tīklu kvalitāte pasliktinās. Vai jūs varat apliecināt, ka jebkurā Eiropas vietā visiem būs vienādi piekļošiem pakalpojumiem? Tikau. Tikau, kundze. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc pentru... Paldies, priekšsēdētāji. Es no savas puses gribētu komisijai teikt paldies par prezentāciju. Es gribētu šo jauno priekšlikumu par jauno viesabonēšanas regulu atbalstīt. Es domāju, ka patiešām tas ir tā, ka mūsu tirkus pagaidām vēl nav pietiekami konkurētspējīgs. spējīgs Tādēļ ir arī svarīgs, ka šī regula tiktu pagarināta un konkurences nosacījumi uzlaboti. Gribēju uzdot jautājumu, jo mēs mēģināsim ar grozījumiem uzlabot tekstu, vai jūs uh, esat ņēmuši vērā divus aspektus. Pirmkārt, vēl ar vienam atrasts risinājums uh, pierobežas eh, apgabaliem starp Eiropas Savienības dalību valstīm un trešajām valstīm. Tur ir problēmas ar eh, interferencēm, pārklāšanos. Tādēļ pastāv risks, ka kāds domā, ka viņš eh, zvana pa telefonu savā vietējā tīklā, uh, kas ir Eiropas Savienības tīkls, bet uh, viņš īstenībā jau ir trešās valsts viesabunēšanas tīklā. Un tas noved pie lieliem rēķiniem, un es domāju, ka no patēra viedokļa raugoties ir svarīgi šeit atrast risinājumu. Otrā problēma, par kuru gribētu runāt, ir, uh, eh, kā Ļoti daudz cilvēku saka, ka mm, m, ar viespēšanas līkumu SMS izziņas pienāk ļoti vēlu, pat uh, veselām dienām vēlāk pienāk. Es domāju, šeit vajadzētu noteikt uh, kvalitātes kritērijus, ko var un ko nevar. Jo, principā, kā izziņas loma ir tāda, ka tā um, nosūta vēstījumu īsākā iespējamajā laikā, līdzīgi, protams, arī kā ar telefonu zvanu. Otrās temats, ko es gribētu pieminēt. Īstenībā tas ir lūgums jums. Kaut ko mums vairāk pastāst par uh, e, identitātes uh, um, vadību un jauno likuma priekšlikumu un arī par elektronisko parakstu. Mēs ar interesi gaidām darba programmu no komisijas puses par uh, to, kas ir paredzēts nākamajā gadā, jo es domāju, ka tas ir ļoti būtiski Eiropas iekšējiem tirgum šajā jomā. Paldies, Kavāja kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies komisijai un ģenerāldirektoram pārsniegto informāciju. Man ir uh, īs uh, jautājums par jauno fondu uh, infrastruktūru iekārtām um, Eiropā. Par prioritāšu nospraušanu uh, un prioritārajiem uh, projektiem eh, un nosacījumiem dalībai dažādās dalībvalstīs. Mums ir zināma pieredze, novērojot ļoti zemu projektu izpildi šai jomā, vismaz manā uh, valstī. Informācijas uh, sabiedrībai uh, tika ieviesta uh, paketi par to, kā izmantot uh, lauku attīstības fondus arī uh, platjoslas uh, internetu ieviešanai, bet tas tika ieviests ļoti lēnām. Tāpēc domāju, ka mums vajadzētu skaidrus, viegli īstenojumus uh, Uh, nosacījumus te un arī atrisināt dažkārt uh, sarežģīto līdzfinansējuma aspektu. Paldies. Kolēģi Ransdorf. Kolēģis Ransdorfs. Mans jautājums ir ļoti vienkāršs. Vai jūs ņemat vērā problēmu ar MVU, jo tā pirmajā regulā iezīmējas kā problēma. Ceram, ka e, grozījumi ļaus e, maziem un vidējiem uzņēmumiem arī ienākt tirgu un strādāt tīklā. E, vai šāds gro, grozījums šeit, par, šeit parlamentā mēs strādājam pie tāda grozījuma? Sakiet, vai šoreiz varēsim garantēt uh, priekš mazajiem un vidējiem uzņēmiem iespējas ienākt tirgu un tīklos. Jo lielās kompānijas mēdz liekt to dalību tirgu. Paldies, Mardēl koncē vārds. Ah. Oh, es atvainojos. Izteikšos pavisam īsi. ģenerāldirektora kungs, liels paldies jums, faktiski paldies jums abiem, ka ieradāties pie mums šodien un sniedzāt savus skaidrojumus. Tiešām ir īstais brīdis tagad apzināties to, kas varētu notikt eh, nākamajā gadā un tuvākajā nākotnē, un tagad tiešām guvām labu pārskatu par svarīgākajām tēmām. Eh, par viesabonēšanu, kas eh, ir svarīgs eh, jautājums mūsu darba kārtībā, un jūs pieminējāt arī citus aspektus, kurus, domāju, tuvāko mēnešu laikā mm, atkārtot varēsim vēl apspriest. Man ir pāris jautājumi. Uh, Eh, ko eh, cer pievienosiet jūs jau garajam eh, jautājumu sarakstam. Iespējams, kā zinat, pagājušo nedēļu mana politiskā grupa iesniedz rezolūcijas priekšlikumu par komisijas darba programmu 2012. gadām. Šai kontekstā man ir, lūk, kādi komentāri par priekšlikuma saturu. Mēs ļoti ceram, ka jūsu ģenerāldirektorāts eh, vairāk iesaistītos šais jautājumos. Tātad pirmkārt, gribu runāt par, par elektroniskiem komitiem. Te par, eh, es gribētu runāt par teritoriālu pie, pieeju tīklam. Kopumā mēs gribam radīt vienotu digitālo tirgu un priekšā eh, uh, izskatīt uh, Tātad eh, dažādas jautājumas, par ko mani kolēģi jau runāja eh, iepriekšējā kārtā. Protams, mēs gribam aizsargāt patērētājs cik labi iespējams, mēs gribam nodrošināt vienlīdzīgus nosacījumus dažādām iesaistītajām pusēm, eh, dažādās robežu pusēs, tāpēc mēs gribētu, lai komisija novērtē teritoriālas pieejas iespējamību šais jautājumos. Otrkārt, un izteikšos pavisam īsi, eh, mums nepieciešams eh, stabils eh, juridiskais ietvers. Mums ir tas jāpieņem pēc iespējas ātrāk attiecībā uz telekom paketi. Tas ir nepieciešams, lai veicinātu investīcijas, ja mēs gribam ātru labā ātruma infrastruktūru, un, lai tas būtu iespējams, mums nepieciešama juridiskā noteiktība. Uh, Mums jānodrošina, protams, tāpat laikā arī, ka cenas ir eh, patērētajiem pieņemamas. Un eh, trešais, runājot par eh, nākamo ietveru programmu, mēs gribētu li redzēt lielāku finansējumu informāciju un komunikāciju tehnoloģijām. Jūs noteikti varat paļauties mūsu politiskās grupas atbalstu, jo mēs uzskatām, ka ir vitāli svarīgi, lai Eiropas Savienība būtu pirmajās kaujas rindās arī eh, attiecībā, piemēram, uz eh, veselības eh, tehnoloģijām, uz ekoloģisku transportu un tehnoloģijām, kas saistīta ar tā saucamiem kutriem tīkliem. Jāņem vērā daudz jāsaka. Paldies! Paldies! Es labprāt gribētu uzdot vēl vienu jautājumu Madlēn kungam. Visinteresētākās jaunie viesapbrāšanas priekšlikumā ir jaunā struktūra, tas ir otrajā daļā. Es vēl īsti neesmu sapratis, kādēļ tur nevarētu ātrāk virzīties uz priekšu, kādēļ arī tur vajadzīgs tik ilgs laiks, jo tādā starp līmenī mums jāstrādā regulētām cenām. Tas nekad nav paticis. Īstenībā struktūra. Tur visinteresantākais ir šis radikālais pagrieziens, jo arī tādu izdosies notrošināt, jo labāk. Es domāju, ka būtu ļoti labi iemesli un labprāt uzzinātu, kādi tie ir. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies eh, visiem par uzdotajiem eh, jautājumiem, izskanējušiem komentāriem. Mēs te saklausījām dažādas interesantas ievirzes. Pirmkārt, atbildēšu jautājumus, kas nav saistīti ar eh, viesabunēšanu, un pēc tam ķersimies klāt pašai viesabunēšanai. Pirmkārt, atbildot Otīkungam par septīto ietvaru programmu un uh, vidus termiņa uh, pārskats tika uh, Uh, pabeigts pirms es uh, stājos uh, savā amatā, bet ar eh, Gēgenkins eh, kundzes eh, vadībā jūs redzat ļoti konkrētus priekšlikumus, kā nodrošināt vienkāršošanu. Ne visas parlamentu komitejas gan tos ir atbalstījušas. Es domāju, ka komisija, ne tīpaši mani kolēģi, kas ir atbildīgi par sistēmas uzturēšanu, lieliski apzinās satraukumu, it īpaši, kas nāk no mazākiem izpētes un inovāciju uzņēmiem. Un mēs varam tikai nožēlot, ka kontrolējot iekļaujoša mentalitāte eh, joprojām ir novērojama. Esmu pārliecināts, ka gūsim atbalstu no maniem kolēģiem eh, budžeta ģenerāla direktorātā audita eh, pakalpojumos, kas atbalstīs vienkāršošanu. Un atkal, domājot par laiku posmu līdz 2020. gadam, jau tiek komisijā apstiprināts jaunais šis ietvers un skaidri iezīmējas galvenās šīs domas. Mums ir, mēs cenšamies darīt, ko uh, varam, lai atbalstītu MVU. Arī es personīgi esmu ticis iesaistīts vairākās diskusijās šai saistībā pēdējā gada laikā. Vai ar uh, pārskatu panāks viss, ko, uz ko cerējām? Domāju, ka nē. Komisija izteica kādus priekšlikumus, kas uh, ne visi eh, tika eh, apstiprināti parlamentā. Par jautājumiem, kas saistīti ar eh, Tikavas kundzes jautājumu. Rudenī mēs pieņemsim e-paraksta direktīvu, kas nav mm, pilnībā izstrādāt, un centīsimies panākt Eiropas mēroga Eh, risinājumu. Mums ir pieredze ar pilotprojektiem un mm, visi, ko esam izstrādājuši, iezīmēsies gada otrajā pusē. Jo mēs eh, visi esam viensprāts, ka e-identitāte un e-paraksts ir eh, svarīgi un savstarpēji saistīti jautājumi. Nākamais par interferenci pierobežu reģionos. Risinājums varētu būt, viens risinājums būtu atkarīgs no pašiem patērētājiem, jo parasti jau ierīces ļauj izvēlēties pašiem savu ne, operatoru, e, kur jūs normāli izmantojat ikdienā un maina tad, kad e, dodaties uz citu valsti tikai. Bet e, šobrīd mani kolēģi jau e, no nu, tad pārunas ar, piemēram, mūsu draugiem Krievijā. Interference, pārklāšanās gan ārpus eh, Eiropas Savienības teritorijām, eh, gan arī starp eh, dalību valstīm dažkārt ir kādu laiku jāpārskata, bet domāju, ka to iespējams atrisināt. Pieminēju šos jautājumus, kas tēt nebija cieši saistīti ar viesabonēšanu. Kavaljo kundze uzdeva jautājumu par Eiropas savienošanu. Uh, Eh, šobrīd eh, komisijas eh, dienestos ir izstrādāts koncepts, un mēs aplēšam šobrīd, cik daudz naudas gribam tam tērēt. Kas notiks tālāk? Domāju, ka mums ir jāidentificē aptuvens sadalījums starp enerģētiku, transportu un informāciju komunikāciju tehnoloģiju vajadzībām. Mēs uzlūkojam IKT kā mazāko no šiem trim um, aspektiem Bet par to, kā tas tiks īstenots, mēs eh, ceram, ka esam no atgošanās eh, plāna mācījušies zināmas mācības, un eh, kā viens no tiem būtu, ka nevajadzētu uzticēt cilvēkiem, kas atbildīgi par lauku attīstību, uzticēt visus platjoslas internetu ieviešanas jautājumus. Bet, raugoties šo struktūrālo fondu, domāju, ka varam attīstīt uh, ekspertīzi privātajā sektorā, bankās, kā arī publiskajā sektorā. Par līdzfinansējumu. Meklēsim inovatīvus risinājumus, centīsimies uh, uh iesaistīt gan uh, naudu no tirgus, gan no valsts, gan infrastruktūras fondiem. Nu, lielā mērā gan šie komentāri ir mani, mans personiskais viedoklis, jo mēs joprojām cenšamies nonākt pie kopēja viedokļa. Atbildot Maturas kundzes eh, jautājumiem, pirmkārt, mēs eh, ļoti priecātos par jūsu atbalstu. Eh, mēs lielā mērā strādājam ar Krūzes kundzi un Barņiekungu un Telekom esam nolēmuši pārskatīt ne eiro izmaksas telekom, nu, telekomunikāciju tirgu, kas mums sniegs eh, pierādījumus, ar ko mēs varēsim pārbaudīt teritoriālās eh, pieejas eh, īstenojamību. Nākamais par juridisko noteiktību. Es jums pilnībā piekrītu, atgriežos pie saviem iepriekšējiem komentāriem un uzsveršu, ka mēs joprojām Mēs joprojām esam aizkavējušies transponējot eh, un iznojot trešo paketi, un, kā jau norādīju, mums nav skaidri juridiski noteikumi, kādus mēs gribam panākt Eiropā, tā kā te tiešām ir labāka īstenošana ļoti nepieciešama. Par IKT kā eh, darba jomu eh, pētījumiem un inovācijām es atbalsošu jūs teikto. Uh, Mēs saskatām divus lielus aktivitāšu pīlārus. Viens IKT loma atbildot uz lielajiem izaicinājumiem, vai tas būtu runāt par eh, klimatu pārmaiņām, eh, veselīgu novecošanos vai par eh, gudrām pilsētām, bet IKT noteikti ir ļoti svarīgs aspekts visos šais jomās. Uh, Vieglāk gan ir eh, runāt par eh, kādu cilvēku uz ielas vai radinieku par izaicinājumiem, bet uz tiem var tiešām atbildēt, ja Eiropa joprojām eh, ir nopietnu ieguldoša inovācijās un pētniecībā IKT jomā. Mums ir jāuzsver tieši izpētes un attīstības aspekti. Un tad, visbeidzot, par viesu planēšanu, ko, kas arī bija pirmais jautājums, ko uzdeva Rubikungs, e, komisija vienmēr ir egoistiska. Tik līdz esam nolēmuši, ko piedāvāt, tad mums šķiet, ka jārīkojas pēc iespējas ātrāk. Ja parlamentā un padomē var e, nonākt pie kompromisa, e, tas mums šķiet atbalstāms variants. Pār efektīviem pārējas eh, periodiem jautājums jau ir delikātāks par cenu griestiem un viesabonēšanu varētu gadīties, ka uh, likumdevējs nolemj uh, par labu ļoti īsam pārējais periodam. Par struktūrālu risinājumu radīšanu. Tirgus uh, ir mainījies. Struktūrālais risinājums nozīmē, ka katreiz, kad patērētājs ierodas veikalā un paraksta jaunu līgumu, iespējams katru reizi, kad saņem uh, konta izrakstu, tad viņiem rodas jautājums, vai esmu izvēlējies pareizo darījumu. Lai atbildētu šo jautājumu, viņiem ir jāapzinās, uh, kāda ir cena viesabonēšanai viņu esošajā līgumā, uh, vai viņu galvenā piegādātāja piedāvājumā, bet viņiem ir jāapzinās ne tikai to, kas ir citi piedāvātāji, bet arī to, kādu konkrētu līkumu viņi ar tiem varētu noslēgt. Un mēs nevaram pieprasīt, lai tirgu šādu informāciju visu laiku ģenerētu. Mums ir jārīkojas ātri, bet ne tik ātri, lai sākotnējais uh, eksperiments kļūtu patērētājiem neefektīvs un nepieņemams. Nākamais par investīcijām. Jautājums, ko uzdeva gan eh, Rubikungs, gan Odīkungs. Eh, kas ir mūsu priekšlikums, kā nodrošināt eh, investīciju modeļu ilgtspējību? Viens no galvenajiem performances indikatoriem, ko esam apņēmušies īstenot, ir ātrāka platjoslas interneta ieviešana visā Eiropā. Mums tas ir galvenais mērķis - sasniegt šo uh, nosprausto uh, mērķi. Uh, esam, nu, un domāju, ka nebūsiet pārsteigti dzirdēt, ka es ceru līdz nedēļas beigām nonākt pie secinājuma, ka pie šī jautājuma jāstrādā vairāk. Tomēr tas nenozīmē garantēt lielāku peļņu tirgus operatoriem, jo esam redzējuši, uh, ka nepastāv lineāras sakarības starp mobilo operatoru peļņas līmeni un to veiktajām investīcijām. Te nepastāv lineāras sakarības. Mums tas ir jāapzinās, ka attiecība nav viens pret vienu. Kā redzējāt slaidos, vēl ir lielas manevra iespējas panākt taisnīgākus darījumus patērētājiem, eh, neliekot ciest investīciju līmenim. Jautājums, kā mēs varam šīs eh, divas eh, jomas samierināt, atbildes lēpjas tieši apjomā. Piemēram, Dānijā 90% mītņu ir pieejams platjoslas internets, tāpat viņiem ir arī pieejami uh, Eh, labi eh, mobīlo tālruņu eh, pakalpojumu piedāvājumi. Bet ne visi izvēl šo platjoslas risinājumu. Tā kā iztrūkstošais elements Eiropā, un te atgriežamies pie Madurokonas jautājumu, ka mums nepieciešams lielāks, labāks tirgus ar pievilcīgu saturu. Uh, Un tad mēs varam samierināt un atbildēt uz dažādiem izaicinājumiem. Par tikās kundas jautājumu, es, eh, par eh, īziņām. Es piekrītu, ka eh, neatkarīgi no tā, vai viesabonējat vai nē, ja jūs gribat nosūtīt īziņu un tas, tā pienāk trīs stundas vēlāk, tā ir nopietna problēma, nopietna ģenēriska problēma, bet to varam pārstīt vēl runājot par viesabonēšanu. Un visbeidzot, eh, atbild uz MVU problēmu. Mēs piekrītam, ka no šī brīža joprojām ir iespējams vietējiem galvenajiem operatoriem sniegt eh, piekļuvi mazākajiem uzņēmumiem, mazākiem MVU um, eh, operatoriem eh, ienākt tirgu ir sarežģīti, un tāpēc mēs eh, gribētu uzlikt par pienākumu tiem, kas eh, strādā valstī, kā nedēļa laikā atbildēt visiem, kas grib ienākt tirgu. Mēs gribam radīt papildus iespējas mazākiem operatoriem nodrošināt globālu pārklājumu visās 27 Eiropas Savienības valstīs. Ja tas izdosies, mēs domājam, ka mēs varēsim īstenot struktūrālu risinājumu. Vai ja esam e, ganas e, nopietni rīkojušies, lai to panāktu, nu domāju, ka to noteiks likumdošanas process. Paldies! Jā, mani dāmas. Dāmas un kungi, manuprāt, arī jūsu vārdā es gribētu teikt paldies e, ģenerāldirektoram un komisijas pārstāvim par uh, plašo informāciju un arī par paskaidrojumu, kādēļ jūs esat izvēlušies tieši tādus ceļus. Domāju, ka tas ir svarīgi mums tā, ka apspriež procesā mēs nākamajās nedēļās, varbūt ne, bet nākamajās mēnešos drusku uh, vairāk sadarbosimies, jo ir mūsu priekšā vēl daudz konkrētu projektu. Sirsnieks, paldies par laiku un par paskaidrojumiem. Liels paldies! Jā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 Okay, we can start. Labi, mēs varētu laikam sākt. It's necessary? Really? Yeah. yeah. Okay. Okay, wir müssen am Anfang vielleicht. Sākumā mums laikam ir drusku jāpārbauda mūsu elektroniskie aparāti. Wenn Sie einverstanden sind, bevor wir in dem... Jūs piekritīsiet, pirms mēs sāksim vēlēt. Tā būs izmēģinājuma balsojums. Un uh, izmēģinām balsojumā būs runa par jautājumu, vai nu jā, vai nē. Mēs to pat slēgsim sanāksim un dosimies atvaļinājumā. Balsojiet ar jā vai nē. Ok, vote is closed. Beidzam balsot. Result. Un rezultāts ir, nu nav jau nekāds pārsteigums. Labi, viss skaidrs. Tad mēs varam sākt. Pirmais. Bāzojam par ziņojums. Ir uh, Fordas kundze. Uh, ārzonu drošība par uh, naftas un gāzes aktivitāti. Tas ir samērā sarežģīts jautājums. Balsojums saraksts ir jūs priekšā un uh, sākam balsot. 31. grozījums, kurš pār? Paldies, kurš pret atturas pieņemts. 3-3 par. Pret atturas pieņemts. 3-4 par. Pret atturas noraidīts. 3-5. 3-5 eh, par. Pret atturas pieņemts. Kompromis 1 par pret atturas pieņemts. 30, nē, tas atkrīt. 34 par pret atturas pieņemts. 38 par pret atturas pieņemts. 39 un 40 tie ir identiski par pret atturas norādīts. Tālāk.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 mums ir pāris problēmas, jo mums ir jānoraida grozījumi, jo mēs neesam kompetenti šajā jomā. Tas ir drusku viss sarežģīti. Tādēļ atkārtos 43. 43 pār pret atturas pieņemts. Paldies. 44 pār. Kompromis 2 pār pret atturas pieņemts.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 Pie seši par pret atturas noraidīts. Kompromis pieci par. Tas laikam nav. Pie septiņi par. Par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromis pieci par. Pret. Atturas pieņemts. 59. Dalīties balsojums. 3 daļa. Pirmā daļa par. Pirmā daļa par. Pret. Atturis. Pārbaudām. Pārbaudām, tas būs labāk. Sākam balsot. Es eh, sociāldemokrātu vienu balsu pa daudz. Pilnīgi jauna procedūra. Tas ir pirms vasaras atvaļinājuma, jūs esat noguruši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tā bija. Tagad būs otrā daļa. Kurš pār? Pret. Atturis pieņemts. Trešā daļa pār. Nē, nav tā. Tas atkrīt. 64 pār. Pret. Atturis noraidīts.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 pret atturas pieņemts. 73 par pret atturas pieņemts. 74 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 6a par pret atturas pieņemts. M plus 8 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret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 Par to nav jābalso, tas atkriet. 95 par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromis 10 par. Pret. Atturas. 99 par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromis 11. Par. Pret. Atturas pieņemts. 102 un NV14 tie ir identiski ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. Atkrīt, tātad 103. 103 par, pret, atturas pieņemts. 104 un NV15 par, pret, atturas pieņemts. 105, divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otra daļa par, pret, atturas pieņemts.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 130 par pret atturas pieņemts. Otrā daļa NV18 par pret atturas. NV18 otrā daļa par pret atturas norādīts. NV19 132 par pret atturas norādīts. Simt trīs trīs par pret atturas pieņemts. Simt trīs četri par pret atturas pieņemts. Kompromis 13 par pret pret atturas pieņemts. 137 kā papildinājums par pret atturas pieņemts. Embl 15 par pret atturas pieņemts. 138 par pret atturas pieņemts. 139 par pret atturas noraidīts. 140 par pret pret atturas pieņemts. Simt četrdesmit viens par pret atturas pieņemts. 143 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 144 par pret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 pret atturas pieņemts. 18 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 19 par 19 par pret vēlreiz 19 par pret atturas pieņemts. 20 par pret atturas pieņemts. 21 par pret atturas pieņemts. 22 par pret atturas pieņemts. Vai es līdz 30 mēs varam nobalsot kopā? Ir iespējams visi, visus kopā līdz pa 30 dēļ. Līdz 30 dēļ, nē. Kur tad ir kādas problēmas? Pie kura, kura numura jums ir problēmas? 23 par, pret, atturas pieņemts. 24 par, pret, atturas pieņemts. 25 par, pret, atturas pieņemts. 26 par, pret, atturas pieņemts. 27 par, pret, atturas pieņemts. 28 par, pret, atturas pieņemts. 29 par, pret, pret atturas pieņemts. 30 pār pret atturas pieņemts. 1 par pret atturas pieņemts. 2 un 4 ir identiski par pret atturas pieņemts. 3 par pret atturas pieņemts. 6 par pret atturas pieņemts. 5 par pret atturas pieņemts. Tālāk, empli 1 par pret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 atturas pieņemts, NV 31 par pret atturas pieņemts, NV 36 par pret atturas pieņemts, NV 37 par pret atturas noraidīts, NV 38 par pret atturas noraidīts. Tik tālu bija tagad elektroniskais galīgais balsojums par visu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Un ļoti skaidrs rezultāts. Ar lielu vairākumu pieņēma sirsnieks veicam Faudas kundzi. Tas ir ļoti skaidrs rezultāts. Nebija tik vienkārši to visu panākt. Tas, vanot, no... Tas bija ne tikai daudz balsojumu produkts, bet arī uh, sarežģīti balsojumu procentu kopā ar komiteju, citām komitejām. Frādas kundze gribēja, eh, gribēja kaut ko teikt, bet varbūt lūdzu īsi pavisam. Colleagues from other groups, because as you've seen on the voting list, we work very hard. Eh, mēs strādājam ļoti smagi eh, arī pirms grozījuma iesniegšanas termiņa, lai sasniegtu sasniegtu vienošanos ar citām politiskām grupām, tāpēc gribu arī viņiem sirsnīgi pateikties par to, ko arī viņi ir ieguldījuši šī rezultāta sasniegšanā. Paldies, tad ir mums visiem vēlreiz ir jā. Paldies. Tagad tirdzāsim Hacimakakis ziņojumu pār enerģijas tirgus integritātu un pārdzimību. Te runa par kompromisu teksts balsojums. Elektroniski balsosim. Jā, elektroniski uzreiz. But the members can do it together if they, okay. If they also, wir können jetzt drei Einzelabstimmungen machen, wir können es... Tātad varam balsot trīs reizes atsevišķi, varam balsot arī uh, vienā balsojumā, nav liels jautājums. Tātad par trim jautājumiem elektronisks balsojums, sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Viss skaidrs, sirsnīgi sveicam, vēlam veiksmi un turpinam ar Šimānska kungu ziņojumu. Arī šeit ir balsošanas saraksts. Sākam ar pirmo kompromisu par, pret, atturās, pieņemts. Otrais kompromiss pār, pret, atturās, pieņemts. 2A kompromiss pār, pret, atturās pieņemts. 11. grozījums pār, pret, atturās pieņemts. 14. pār, pārbaudam 11. Labi, labi. 11. pārbaudam elektroniski sākam. Beidzam. Mm, skaidri noraidīts. Labi. 14. par, pret, atturās pieņemts. 15. trīs daļās, pirmā daļa par, pret, atturās pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās pieņemts. Trešā daļa par, pret, pārbaudam. Trešo daļu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. par. Pret atturās pieņemts. 48. par. Pret atturās pieņemts. 19. par. Pret atturās pieņemts. 20. par. Pret atturās pieņemts. Trešais kompromiss par. Pret atturās pieņemts. 24. par pret atturās noraidīts. 26., 27., 28. identiski pār, pret atturās noraidīts. 29. pārbaudam. 26, 27, 28 pārbaudam. Sākam pārbaudas balsojumu elektroniski. Beidzam balsot. Nu, daudz netrūka, bet noraidīts. 29. par pret atturās pieņemts. 30. par 29. pārbaudam. Pārbaudam 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Mm, vēl mazāk pietrūk šajā gadījumā. 30. pār. Pār. Pret. Nora, atturās norādīts. Pieņemts. 31. pār. Pret. Atturās pieņemts. 40. divās daļās. Pirmā daļa. Pār. Pret. À. Pārbaudam. Pārbaudām par pirmo daļu. Sākam balsot. 40. grozījuma pirmā daļa. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturās pieņemts. Ceturtais kompromiss par. Pret. Atturās pieņemts. 32. otrā daļa. Par At, pret. Pārbaudam. Otro daļu pārbaudam. Sākam balsot. PPP ir viens pa daudz, kas balso. Skaidrs? Nav. Vienam lūdzu iziet. Paldies. Beidzam balsot. Un noraidīts. Piektais kompromiss par. Pret. Atturās pieņemts. 39. par. 39. par. At, pret pieņemts. Uh, 41. Jums tā šķiet. 39. pārbaudam. PPP atkal viens par daudz. Paldies. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. 41. Pirmā daļa. Nē, ko es izdarīju? Jā, pirmā daļa. Pār. Pret atturās pieņemts. Otrā daļa. Pār pret atturās pieņemts. 42. Pār. At, pret Pārbaudam. 42. pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 50. pār. Pret. Atturās pieņemts. 44. pār. Pret. Atturās pieņemts. 45. pār atvainot, 45. atkrīt, 46. atkrīt, 49. par, pret, atturās noradīts, pirmais grozījums pār, 49. pārbaudam, sākam bal, balsot, 49. pārbaudu, beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums par. Pret. Nu, tad lūdzu rādīt skaidrāk par pirmo grozījumu. Paldies pret atturās pieņemts. Un tad galīgais balsojums elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi apsveicam kolēģi Šimānski. Arī šīs jautājums tad ir slēgts ar pozitīvu rezultātu. Sirsnīgs paldies. Pēdējais balsojums. Kopīga rezolūcija un mutiskais jautājums. Balsosim blokā vakar tik norunāts, tad viss grozījumi kopā. Kas ir pār? Lūdzu, paceliet rokas. Paldies pret atturās pieņemts. Konsolidēto tekstu arī vēl jābalso, to darīsim elektroniski. Varam tā. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Sirsnīgs paldies. Arī šis rezultāts tad ir pozitīvs. Un varam nākamo darbu raundu sākt. Paldies, balsojošana beigusies. Tagad turpināsim ar polijas ministra vizīti. Tā ir nākamā darba kārtībā. Bet viņš vēl nav ieradies. Nevar vēl ierasties tik ātri nemaz. Cikos viņš būs 11? Dārgie kolēģi, es domāju tā. Polijas ministrs pirms 11. neieradīsies, drīzāk pat vēl vēlāk viņš būs 11.30 tad eh, pārtrauksim līdz 11.30, tā būs droši. Sekretariāts saka, ministrs, eh, laikam būšot tikai ap 11.30. Nu, tad daram tā, 11 ir par agri, labi. Tātad eh, pārtraucam sēdi līdz 11.30, nav jēgas tagad vēl tērēt laiku. Iedzerēt kafiju, sa sakrāmējāt jau mantas koferī,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

Okay. Ladies and gentlemen. Labdien, dāmas un kungi, es jūs gribētu sirsnieks sveikt pēc mūsu īsā pārtraukuma, it īpaši vēlētos uh, sveikt Pavlaka kungu, Polijas uh, vice uh, ministru prezidentu ekonomikā un uh, Tādēļ īpaši mums tam ir svarīga nozīme. Sirsnīgi paldies, ka viņš polijas prezidentu sākumā ir pie mums šodien ieradies. Šodien vēl pāris kolēģi ir pie mums viesos. Jau pagājušajās nedēļas mums ir bijusi iespēja dažādā sakarā gan ar Pavla kungu, gan arī ar citiem polijas valdības pārstāvjiem runāties. Mēs bijām arī viesos uh, uh, Polijā. Tur bija ļoti daudz interesanta informācija. Ja tas bija vienkārši lielisks pasākums visiem, kas tur piedalījās. Gribētu savu ievadu runu ar to beigt. Un uh, jums, Pavlāka kungs, dot vārdu sniegt dažus ievadu vārdus, un tad kolēģiem būs izdeva, izdevība arī uzdot jautājumus. Es gribētu norādīt uz to, ka mums uh, pusē būs jābeidz, jo mēs šeit Eiropas parlamentā mums ir jāņem vērā tūku darbs, un tā kā es vakar nelabu uzvedos, <laughs> tad uh, ļoti pārvilku laiku, šodien gribētu uh, laikā pabeigt. Sirsnieks paldies, un sirsnieks veicam ministru kungu. Szanowne panie, szanowni panowie, y e, Paldies, dāmas un kungi! Es priecājos ļoti, ka es, man būs izdevība e, tikties ar jums un ar jums diskutēt par e, tādiem tematiem, kas attiec uz, uz rūpniecības un enerģijas politiku. Es ceru, ka Polijas prezidentūra būs e, ļoti panākumiem bagāta gan Eiropas parlamentam, gan arī visai Eiropas Savienībai kopumā. Mēs, protams, arī runāsim par tematiem šeit komitejā, eh, gan arī par Eiropas kopīgo pētniecības telpu. Un eh, šeit būs runa arī par infrastruktūras jautājumiem. Grabāčika kungs eh, arī par iekšpolitiku, ja šī miljonārs arī ir atbildīgs par to. Uh, Es gribētu arī polijas programmu saistībā ar enerģētikas politiku un rūpniecības politiku šeit tagad prezentēt, tad šos jomas. Kas attiec uz polijas prezidentūru, tad uh, mēs gribētu teikt sekojošo, ka mēs koncentrēsimies uz trīs jomām. Un uh, paldies. Integrācija kā izaugsmas faktors, tā ir otra joma droša Eiropa vai drošāka Eiropa tādās jomās kā pārtikas drošums, enerģētika un aizsardzība. Un trešais būtu. Un ekonomikas ministrija ir atbildīga par šīm trim jomām. Mēs koncentrēsimies uz jomām, kas saistīti ar industriju un e, enerģētikas politiku. Sākumā gribētu teikt dažus vārdus par enerģētikas politiku. Tā ir daļa e, no uh, Eiropas drošības uh, Eh, joms, un te mēs koncentrēsimies uz eh, enerģētikas aspektiem Eiropas Savienībā. Viens no svarīgākiem soļiem, lai radītu drošāku Eiropu, ir nodrošināt uh, spēcīgāku pamatu ārējai enerģētikas politikai un uh, tam nodrošināt uh, atbilstošus instrumentus. Strādājot ar valstīm, kas ir galvenie piegādātāji, eh, enerģētikas radītāji, kā arī patērētāji un tranzītvalsts, eh, vēl varētu būt eh, efektīvāk. Tāpēc mēs domājam, ka ir jāstiprina ārējā dimensija, kas veicinās labāku Eiropas Savienības funkcionēšanu. Jāstiprina starptautiskā dimensija, kā rezultātā uzlabosies apstākļi ekonomiskai izaugsmai. Lai varētu stiprināt enerģētikas politikas ārējo dimensiju, mēs iesakām uh, divus mehānismus. Pirmais mehānisms būtu koordinācija. Uh, ar koordinācijas mehānismu mēs panāktu vienkāršošanu kons, dalību valstu un uh, institūciju nostājām, kas saistīts ar institucionālām uh, problēmām. Un otrs būtu solidaritāte, kas garantē dalību valstīm uh, institūciju atbalstu gadījumā, ja tiktu konstatēts problēmas div, viņu divpusējās attiecībās ar trešām valstīm. Trešā tēma, ko izskatīsim mūsu prezidentūras laikā, kas arī attiec uz ārējo dimensiju, ir uh, eh, aki komunitēra uh, eh, uh, eh, plašāk uh, izmantošana. Konkrēti koncentrēsimies uh, uz šo kopienas uh, aki pārnešanu uz Eiropas Savienības uh, kaimiņiem. Uh, koncentrēsimies uz uh, enerģētikas. Uh, Hartz, uh, pieņemšanu plašāk. Izmantosim vienādas, opera... centīsimies ieviest uh, līdzīgu operacionālo sistēmu izmantošanu, kas padarīs mūsu pārunas ar mūsu ariem partneriem vieglāk. Kas, uh, eh, šos jautājumus mēs apspriesim TTE uh, eh, padome Vroclavā. Nākamā jomas, ko koncentrēsimies, ir energoefektivitāte. Ļoti svarīgs aspekts Un viens no svarīgākajiem uh, aspektiem, ko uzsvērsim mūsu prezidentūras laikā, ir energoefektivitātes direktīva. Ir tikuši veikti puliņi, lai panāktu uh, eh, 20% energoefektivitātes uh, uzlabošanas mērķi, bet uh, šobrīd šķiet, ka Eiropas Savienība ir sasniegusi tikai pusi no sava nostraustā mērķa. Lai varētu pilnībā sasniegt mērķi, Eiropas Savienībai ir jārīkojas attiecībā uz uh, būvniecību, transportu, iekārtām un energoefektivitātes sistēmām. Tāpēc eh, Polija aicinās dalību valstis rīkoties visās šais jomās. Mēs iesakām ļoti ambiciozu darba kārtību strādājot pie jaunās energoefektivitātes direktīvas. Uh, Polijas prezidentūra vēlētos septembrī padomas eh, sēdē eh, prezentēt eh, panāktā progresa ziņojumu. Nākamais, uz ko koncentrēsimies, ir jaunais nolīgums starp ASV un Eiropas Savienību enerģētikas jomā. Polijas prezidentūras laikā mēs gribētu finalizēt jauno nolīgumu ar amerikāņiem. Polijas prezidentūras uh, Eh, laikā eh, mēs iesniegsim eh, padomas priekšlikumus, kā ratificēt šo nolīgumu, kā arī īstenošanas nosacījumus. Polija censties panākt starpinstitucionālu līdzsvaru, strādājot pie šī nolīguma, un tāpēc 24. novembrī padomas sēdē mēs informēsim par panākto attīstību šais jautājumos. Nākamais - enerģētikas infrastruktūra. Ļoti svarīgs aspekts. Uh, te ir jārunā par to, kā tiek uh, attīstīta uh, un papildināta enerģētikas infrastruktūra. Te Polijas prezidentūra sagaida likumdošanas priekšlikumus no padomas, kam vajadzētu nākt aug, rudenī. Nākamais svarīgais aspekts ir ceļa karta līdz 2050. gadam enerģētikas jomā, ar ko strādās padome visas polijas prezidentūras laikā. Tāpat jāstās emisiju samazināšanas schēmas ietvaros veiktās darbības kontekstā ar sadarbošanos ar mūsu svarīgākajiem partneriem, ka, ar kuriem jāapsver arī enerģētikas un klimata Eh, pārmaiņu eh, politika un eh, Eiropas Savienības konkrētspējas saglabāšana paralēli tam. Nākamais būtu remita regula, uz kuru arī ļoti koncentrēsimies. Šai regulai vajadzētu veicināt caurskatāmību un kohēziju tirgos un nodrošināt labāku enerģētikas tirgus darbību. Nākamais jautājums ir drošības aspekti Uh, uh, naftas urbumos jānodrošina gan vides, uh, gan strādājošo drošība šajās vietās. Ir konkretizēts, ka Eiropas Savienībā vajadzētu nospraust principus, kā garantēt drošību šais jomās. Pieņemto lēmumu ietvaros. Un tagad pāris vārdi par atomenerģiju. Runājot par atomenerģiju, prezidentūra sāks strādāt pie Eirātoma direktīvas, kas e, nospraudīs pamat standartus, kā aizsargāt darbinieku veselību pret radiāciju. Te mums vajadzētu uh, izdarīt secinājums no izturības uh, testiem un izstrādāt uh, kopīgu uh, pieeja ne, nevien Eiropas Savienībā, bet arī kaimiņu valstīs, lai visas valsts īstenot augstākos eh, iespējamos eh, drošības standartus gan Eiropas Savienībā, gan ārpus Savienības. Eh, visbeidzot, runājot par enerģētikas jautājumiem, gribu uzsvērt, ka mēs gribētu mainīt Eiropas Savienībā izmantoto retoriku Mums vajadzētu koncentrēties nevien eh, uz eh, zema oglekļa ekonomikām, bet arī par eh, zemu izmešu ekonomikām. Tā ir doma gaida, ko mēs gribētu redzēt. Mums ir jāizmanto Eiropas Savienībai pieejamās iespējas. Ja runājam tikai par zemu uh, oglekļa uh, Uh, līmeni, uh, tad uh, mēs sevi ierobežojam, bet ja runājam par zemu izmešu līmeni, tad mēs skatāmies jau plašāk. Tas nozīmē, ka mēs arī domājam par energoefektivitāti, ka mēs domājam par risinājumiem. Piemēram, ja runājam par siltuma radīšanu, ja izmantojam siltuma pumpjus, eh, ražojot enerģiju no gāzes un izmantojam tikai 50%. Eh, eh, Tad um, mēs varētu panākt vēl divkāršu efektivitāti šai uh, jomā, uh, kas ir nepieciešams, lai mēs uh, saglabātu Eiropas Savienības ekonomikas konkrētu uh, spēju. Mūsu moto būs e, koncentrēties uz zemu izmešu ekonomiku. E, šai kontekstā gribu jūs informēt, ka Polijā esam uzsākuši sadarbību ar industrijas pārstāvjiem, ar starptautiskām organizācijām un nesen Polijā uzklausījām jauno Pasaules bankas ziņojumu, kas saistīts ar Polijas ekonomikas e, izmainīšanu, pārēju uz zemu izmešu ekonomiku. Šis ziņojums ir ļoti svarīgs, jo tas e, iezīmē aspektus, kā ekonomiku varam pārmainīt, lai tā panāktu zemāku izmešu līmeni, tāpat laikā saglabājot savu konkurētspēju. Nē, par um, e, industriālajiem um, e, as aspektiem mēs te gribētu uzsākt uh, diskusijas Eiropa 2020 stratēģijas ietvaros. Uh, Un te ir jāņem vērā vadošās iniciatīvas, e, tādas kā e, inovācija Eiropa un e, e energoefektīva Eiropa, kā arī ceļa karte Eiropai, kas efektīvi izmanto savus resursus. Tā būs arī tēma neformālai padomas sanāksmēji Eh, šī padoma notiks Sobotas eh, pilsētā 21. un 22. jūlijā. Gribu uzsvērt, ka mūsu mērķis ir eh, padarīt industriālo politiku tādu, kas koncentrējas uz Eiropas Savienības normām, bet jāņem vērā arī konkurēta spēja un mācības, ko esam guvuši no uh, krīzes. Eh, kas tas nozīmē, ka ir jāpanāk ražošana, jāpanāk eh, darba vietu radīšana, un tad mēs arī varēsim eh, novērot ekonomikas izaugsmi. Cit tas aktivitātes, ko īstenosim eh, Polijas prezidentūras laikā 29. un 30. septembrī konkurētspējas padome centīsies pieņemt integrētus eh, secinājumus par Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Un secinājumā gribu jums teikt, ka runāsim par vadošajām iniciatīvām par to, kā stiprināt industriālās politikas īstenošanu Eiropā. Aptvērums būs atkarīgs no tā, cik laicīgi komisija būs iesniegusi savus priekšlikumus, bet šķiet acīm redzami, ka varētu uh, jau uh, oktobrī uh, darba grupas uh, skatīt šos jautājumus. Un mums vajadzētu uzsākt eh, prezidentūras darbu ar zinām eh, entuziasmu. Kā zinat, eh, rudenī Polijā notiks parlamenta vēlēšanas, kas padara mūsu prezidentūras laiku visai sarežģītu, lai neteiktu vairāk. Bet, nu, pirms tam ir visiem vēl vasaras brīvdienas, lai gan mūsu premjeras ir norādījis, ka Polijai nekādu vasaras brīvdienu nebūs. Nu, būs šis viena mēneša pārtraukums, bet septembrī atkal ķersimies gan pie Polijas, gan pie Eiropas Savienības um, jautājumiem un ceru, ka izdosies panākt daudzos jautājumos arī nopietnu ap, uh, virzības priekš. Uh, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, mēs ļoti paļaujamies uz jūsu atbalstu. Sen, š, ceram, ka izdosies veiksmīgi ar jums sadarboties un uh, ceram, ka varēsiet mums arī palīdzēt savas lielās pieredzes dēļ. Jūs jau uh, esat daudz strādājuši ar šiem dosjē, ar Eiropas Savienības likumdošanu, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai jūs uh, piedāvātu mums savu uh, pieredzi, dalītos tajā, un uh, mūsu, mēs uzskatām, ka mūsu prezidentūras laikā cerams izdosies arī panākt pozitīvu attieksmi. Paldies! Paldies! sirsnīgs paldies, un ja jūs būsiet tik čakli šogad un neiesiet atvaļinājumā, dažreiz arī šāds čaklums tiek apbalvots. Bet tagad došu vispirms iespēju jums visiem uzdot jautājumus. Mums ir diezgan maz laika. Tādēļ es būtu pateicīgs, ja jūs savus jautājumus varētu uh, Eh, ietilpināt vienā līdz divām minūtēs eh, laiku, laikam sekosim līdzi, jo mēs gribam arī vēl Paula kunga atbildes atdzirdēt, un priekš tā viņam vajadzīgs laiks. Pirmām dod vārdu Vēber kungam. Jā, ministra kungs. Eh, laipni lūgti, apsveicu jūs ar ļoti interesanto prezentāciju. Domāju, ka jūs centīsieties likt uzsvaru uz energoefektivitāti un uz enerģētikas svarīgumu, un mēs to atbalstām. Es gribētu runāt par vienu aspektu, par priekšlikumu, ko izteica komisija - finansēt GMOS programmu nākamajā Eiropas Savienības eh, finanšu schēmā 2014. un 2020. gadam. Eh, tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības eh, prioritātēm drošības jomā. Un GMOS pr programmu rada nopietnus riskus, uh, jo 3 eh, miljārdi eiro jau tajā ir ieguldīti pēdējās desmit gadus laikā, kas ir nopietnas sloks Eiropas Savienības budžetam. Jautājums, ko gribētu jums uzdot, ir, ko jūs domājat darīt, lai šī lielā uh, programma, kas ir ļoti svarīga mūsu vidas uh, novērošanai, netiek um, aizmirsta un atcelt. Paldies! Ramgostēt. Lielas paldies! Divi jautājumi ministru kungam. Pirmais par, a, e, par ziņojumu, par kuru mēs balsojām pirms dažiem mēnešiem par industriālo e, politiku, e, ko sagatavoja Langas kungs. Ko jūs grasāties darīt, lai palīdzētu saglabāt? A, tradicionālās uh, industrijas darba vietas Eiropas Savienībā. Mums te vajag ļoti konkrētus priekšlikumus. Otrkārt, jūs runājāt par enerģētikas politiku, jūs runājāt par uh, oglekļa izmešiem, par nepieciešamību radīt uh, lielāku enerģijas apjomu, radot mazākus izmešus, bet kā varētu to īstenot, izmantojot CO2 saglabāšanas eh, tehnoloģijas, un mēs zinām, ka šīs tehnoloģijas var arī būt veiksmīgi darboties. Eh, šai ziņā būtu noderīgi, lai eh, Polija izstrādātu Eiropai ir jārīkojas, lai nezaudētu savu konkrētu spēju Ķīnai šajā jautājumā. Paldies, Ekas kundze. Minister, welcome to the parliament. Paldies, priekšsēd, ministra kungs, sveicam jūs parlamentā, šeit es sēžu vidū. Paldies. Par enerģētikas ceļkārtu esmu mazliet nobežīsies, īpaši pēc pagājušās vidas padomas sanāksmes par komisāras Hedegordas iespējām vest sarunas decembrī Dienvidāfrikā, mums ir nepieciešama platforma, no kuras viņi varētu strādāt, un es domāju, ka īpaši pamatu rada bažām tas, ka viņas ziņojumā ir runa par konkurētspēju un energoefektivitāti, tātad e, vērsus tieši arī jūs pieminētajām prioritātēm. Mums ir nepieciešama daži lēmumi šajā jomā, lai viņai būtu uh, labi apstākļi darbam. Otrakārt par resursu efektivitāti. Vai jūs varētu mazliet detalizētāk pastāstīt par to, kā jūs šo darbu grasaties veikt? Un treškārt tāds neliels padoms no manas puses. Es ceru, ka jūs trialogā darbosties tā kā eh, Briti un Franči ir atvērtu mandātu, kas nozīmē, ka mēs varēsim finalizēt tos dosie, pie kuriem mēs strādājam. Paldies! Kolēģi Ribāsīgi, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji kungs, laipni lūgti ministru kungam. Mēs bijām Polijā eh, ar eh, itre eh, delegāciju un jūs runājāt par energostratēģiju, kurā būtu zems izmešu līmenis. Ļoti labi, bet tāpat laikā Eh, ir daudz oglekļa, un, bet jūs gribat um, no vienas. Jo, te pastāv eh, pretruna, par ko es gribētu dzirdēt jūsu komentāru, un otrkārt es gribētu dzirdēt, kādas garantijas jūs piedāvājat pilsoņiem um, attiecībā uz industrijas um, pārstāvjiem uh, notiek daudz uh, liela izpēte, uh, kas var radīt papildus piesārņojumu, kas par to maksās un kas nodrošinās attīrīšanu. Kolēģis Šimans kungs, sirsnīgs paldies. Sirsnīgs veids jūs ministra kungs, parlamentā. Priecājos jūs šeit redzēt. Visi jūs pieminētie jautājumi ir ļoti svarīgi, un šī komiteja jums būs labs partneris, lai īstenotu savus plānus šodien. Mēs tieši balsojām, un attiecībā uz Rēmē šo dokumentu vēlamies pirmajā lasimā apstiprināt. Runāšu konkrēti. Vakardien es lasīju tādu faktu, ka Polijas valdība attiecībā uz gāzes robežvērtībām CO2 ir plānojis svarīgu soli. Jo arī mums bija bažas par to, ka CO2 emisiju tirgus gāzes jomā nav visai godīgs attiecībā uz daudzām centrāls un austrum Eiropas valstīm. Tātad kāds tieši izskatās jūsu priešlikums, kāda jūsu argumentācija pret šo lēmumu? Paldies, nākamais kolēģis Bžežina. Paldies, es gribētu ministra kungam un arī jums vēlēt uh, labs panākums polijas prezidentūras laikā gribētu jautāt par likumdošanu. Proti, uh, par pamata pētījumu. Mēs zinām, ka ir ietvara programma pētniecībai un uh, zinātnē, tā ir pieņēma padomē, bet šī likumdošana, tur ir vēl trīs papildus daļas, proti par tiešiem pasākumiem un uh, par regulāru piedalīšanos šajā programmā. Gribētu uzdot jautājumu, vai polijas prezidentūra vēlas uh, visu šo programmu pabeigt, jo tur ir dažas ļoti akūti jautājumi, kas attiecas uz uh, nukleāriem pētījumiem, pētniecību uh, par uh, kodos aplūdes reaktoru pētījumiem un tam līdzīgas lietas. Un tas viss prasa, lai šīs likumdošanas priekšlikumi tiktu pabeigti. Proti, vai tas tiks izdarīts polijas prezidentošu laikā? Paldies. Paldies. Un tagad vārdam, vārds kolēģim Kireka kungam. Paldies priekšēdētājiem. Man ir vairāk jautājumi, bet es gribētu uh, ierobežoties uz vienu jautājumu. Priek, uh, ministra kungs, premjerministra kungs, proti jums uh, ir droši vien ieplānots uh, veikt ar ļoti racionālu politiku attiecībā uz enerģijas efektivitāti. Jūs šodien jau runājāt par izmešiem, klimata izmaiņas un enerģijas paketes maiņa, nepielāgojot to. Tas neatbilst uh, un kolēģi, tu nevarēsi piekrist, proti tur par CCS, ka tas jau esot pieņemts un tas viss esot labi, es tam visam nepiekrītu, jo gribētu jautāt, kā šeit varētu panākt efektīvāku enerģijas eh, taupīšanu. Paldies, Kavaljo kundze. Paldies priekšēdētājiem. Paldies Ministri, ka esat šodien mūsu vidū par jūsu detalizētiem skaidrumiem. Man ir divīs jautājumi. Viens, kas ir saistīts ar to, ko jau man kolēģi jautāja par CCS oglekļa uzglabāšana. Tas ir ļoti svarīgi, jo pretējā gadījumā mums būs ļoti grūti izpildīt tās apņemšanās, ko esam izdarījuši attiecībā uz oglekļa izmešu samazināšanu proti tādēļ, ka ogļu izmantošana enerģētikas ražošanā pieaug un ir jau tehnoloģija pieejama. Eiropa ir finansējusi vairākus lielus projektus. Viens no tiem darbojas Polijā, bet daži no šiem projektiem ir saistīti ar grūtībām. Tā skaitā administratīvām attiecībās līdzfinansējumu. Ko jūs gatavoties darīt, lai šie projekti gūtu tādu otru elpu? Otrs jautājums e, - ēku energoefektivitāte, esošo ēku izolācijas uzlabošanu. Tā ir liela problēma Eiropā, arī e Polijā. Un šeit galvenā problēma ir arī tāda fonda izveida, kas labdarbotos. Mums jau ir fonds, bet tas ir grūti piemērojams. Kāds ir jūsu um, uh, plāns, lai esošo ēku siltināšanu uzlabotu? Paldies! Paldies, un tagad vārds kolēģei Hibnerei. Džinkuja bardzo, vitam. Paldies. Es gribētu jūs izniegt sveikt, premjerministra kungs. E, paldies, ka jūs esat ieradušies pie, ieradies pie mums un e, kā jūs izklāstījāt mums polijas prezidentūras e, mērķus. Informācija, kur esam saņēmuši, ka jums ir ļoti tāds augstu mērķu plāns. Uh, gribat arī jaunu direktīvu šeit izstrādāt par eh, enerģijas eh, tirgus saškatāmību, enerģijas efektivitāti un jaunu direktīvu par eh, augstiem drošības standartiem atomindustrijas jomā. Tie ļoti augsti mēģi gribētu uzzināt, vai jūs tagad varētu teikt, ka Eiropā varbūt, ka pastāv vienotības trūkums par to, kādam ir jābūt tiešām enerģijas sajaukumam, lai Tas ne tikai atsevišķām valstīm, bet arī visai Eiropai nestu labumu. Kādā veidā šādu enerģijas sajaukumu varētu panākt, ko, kāda ir polijas priekšstata par to, vai būs arī atomenerģija tam visam uh, tiks pieskaitīt klāt, un kādas enerģijas jomas uh, tur būs iekļautas, un kas ir arī eh, padomē kāda ir nostāja. Vai jūs domājat, kā jūs varat palīdzēt atsevišķām valstīm, jo daudzas dalību valstis, tām ir savu plāni attīstības jomā, un arī automērģija viņas vēlas pārtraukt šādu veidu enerģijas ražošanu. Un, eh, protams, ka ir arī zināms, ka varbūt arī ne visur ir spējīgi, spējīgi saražot enerģiju tādas tradicionālās enerģijas eh, jomā. Uh, Tātad atkal jautājums parādās par enerģijas sajaukumu Eiropas līmenī, bet arī atsevišķu dalību valstu līmenī. Paldies, paldies. Uh, Kolēģis Bačitis. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies arī ministru kungam par to, ka jūs esat ieradies. Protams, ka jūsu darba grafiks ir ļoti noslogots. Patiešām jūsu programma ir ar augstiem mērķiem Un es domāju, ka šīs programmas īstenošana būs eh, svarīga, lai mūsu nākotne Eiropā labāk izskatītos. Es labprāt gribētu saņemt vairāk informāciju par maziem un vidējiem uzņēmumiem un nosacījumiem, kādā, kādos tiem jāstrādā. Daži darīja valstis šai jomā nepievērš nekādu uzmanību. Ko jūs grasāties darīt eh, šajā jomā? Vēl viens jautājums ir patenti. Kopš vairākiem gadiem šim jautājumam nav rasts risinājums. Jūs vēlaties patentu aizsardzības programmu pieņemt, tas ir ļoti atbalstāms. Un es domāju, ka līdz ar to inovācijas virzīsies uz priekšu. Un vēl trešais jautājums par uh, standartizāciju. Attiecībā uz tiem standartiem, kā likvidēt šķēršļus brīvā tirgus jomā, uzlabot eh, preču brīvu apriti mūsu tirgu. Un pēdējais jautājums. Jūs ievadā jūs pieminējāt enerģijas politiku. Jūs teicāt, ka var šeit padomāt arī par divpusējiem risinājumiem. Ko jūs konkrēti par to domājat? Jo mūsu stratēģija uh, drīzāk balstās uz to, ka Eiropas Savienība domā tādā kopumā par enerģijas apgādi un ka šeit, lai nerastos kaut kāda tāda politiska pārpratuma vai motīva. Paldies! Paldies! Ruči kungs kā pēdējais runātājs. Es laikam nekad neiemācīšos izrunāt šo vārdu, saka priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētāja kungs, es zinu, ka jums ir grūti izrunāt manu vārdu, saka Žibkungs, bet katru reizi jums izdodas arvien labāk. Ministra kungs, es eh, vēlētos eh, paust savu apmierinātību par to, kā jūs prezentējāt polijas prezidentūras eh, prioritātes. Tas ir arī mūsu komitejas interesēs. Gribētu uzdot jums jautājumu. Kā jūs uzskatāt sekojošo jautājumu? proti par mūsu kaimiņu valsti Vāciju un par to, kā Vācija grasās eh, pārtraukt atomenerģijas ražošanu līdz 2022. Eh, gadām, tātad pilnībā atteikties no tā. Tas ir faktiski viena ceturdaļa no saražotās enerģijas Vācijā. Gribētu uzdot jautājumu, ko tas vispār nozīmē enerģētikas politikai Eiropā Kāda ir jūsu nostāja par to, kā, kā izskatīs šis jaunās enerģijas eh, sajaukums un kādu iespējas atsāc uz Eiropas Savienību? Tad ir augsti mēķi par atjaunojamām enerģijām. Tas viss ir jauki un labi, bet tas, protams, mūs eh, nostāda pavisam jaunas situācijas priekšā. Tas nozīmē, ka visi citi enerģiju avoti parādās pavisam citā gaismā. Jūs runājāt arī par to, kā attīstīt eh, tādu tīru ogļu ražošanas eh, procesu. Protams, arī tur var eh, uz to visu raugoties ar pavisam jaunu skatienu uz Eiropu, proti gāzes vadi un to izmantošana šeit varētu tikt pārdomāta, un arī gruntsūdeņa, gruntsūdeņa izmantošana, ko te pieminēja arī Rivas Ikundze. Šeit ir arī, piemēram, jaunas iekārtas varētu pieminēt kā, kurā tika izmantota metāna gāze. Tieši arī raugoties uz gāzes ieguvi. Tā ir ļoti tāda visaptveroša programma, kas šeit jāņem vērā. Paldies! Žiba kungam, un tagad es došu vārdu atkal Pavlaka kungam, viceministru eh, prezidentam. Paldies, priekšēdētāja kungs! Cienējamās dāmas un kungi, šie jautājumi attiec uz ļoti atšķirīgām jomām, tādēļ atļausiet man sākumā izteikt vispārīgu komentāru. Runa ir par enerģētikas politiku, bet tas atstās lielu iespēju arī uz rūpniecības politiku. Tam ir tāda ļoti principiāla nozīme, lai mēs šeit izveidot tādu vispārīgu ietvaru, un lai tas būtu labs ja tam visam būs nosprausti ietver, tas viss eh, vienkāršos risināmos jautājumus. Jautājums par subsidaritāti arī šai sakarā ir svarīgs. Tas nozīmē, ka ir jārunā arī par eh, tehniskiem jautājumiem, normu jautājumiem. Tos varbūt varētu atrisināt arī ātrāk, ja būtu tāda tieša regula pieņemta, lai visā Eiropas Savienībā uzreiz tiktu panākts, ka būtu vienotas normas. Tas attiecas arī uz jomām, kas uh, skar mūsu tādu tradicionālo ražošanu, kultūru. Tajās jomās savukārt labākas direktīvas. Tātad šiem pamat uh, lietām ir jābūt ar labu nostādiem. Konkrēts piemērs enerģijas paketē ir runāts par iespēju pārējas periodā par pāntu 10c, kurš jau ir zināms jau vairākus gadus. Proti, ka 2008. gadā padomas secinājumos tika ievies formulējums, ka, kas attiec uz iekārtām, kas jau ir fiziski jau, tās ir sākts jau būvēt 2008. gadā, 2011. gadā komisijas eh, vadlīnijas ir tādas, ka būs investīcijas eh, iekārtās, kas jau tā skaidri redzams, ka tās ir sāktas būvēt. Protams, ka tur varētu arī padomāt, ka 2008. gadā varētu sākt šīs visas investīcijas, ka tās ir uzsāktas. Tā viss rezultāts ir tāds, ka uzņēmēji šeit eh, nav ne inovatīvi ne, nu, ne, neiegūda arī investīcijas, jo nav tāda patiesa drošība par to, kādas būs likuma normas. Tādēļ ir īpaši svarīgi, ka lai tādi tīri e, praktiski elementi tiktu ņemti vērā. Iekārtu efektivitāte šeit ir būtisks jautājums. 36% no 50%. Tātad divi par trīs ir šī attiecība. Viena trešdaļa ir uh, tādām zemākām emisijām. Un, lai radītu šādu projektu, ir jābūt tādai drošībai par to, kā tiks nodrošināta juridiskā paļāvība, drošība un pasākumi tiešām būs arī spēkā. Tagad atsevišķie jautājumi. Vēberkungs jautāja par mērķi kas e, būs mūsu prezidentūrē par e, regulas publicēšanu Eiropas komisijas programmā. Tur ir dažādi Eiropas komisijas priekšlikumi. Proti, tajā ir e, ņemts vērā dažādu dalību valstu intereses, kas tiek paustas atsevišķos formos, un tur ir arī ņemti vērā par to, kādas varētu būt sarunas, kāds būtu sarunu vešanas mandāts nākamajā Dānijas prezidentūras laikā. Tādēļ ir svarīgi, lai tie nosacījumi, kas uh, ir izvirzīti kopīgajā politikā, lai tie tiktu arī konkrēti īstenoti. Jo šī joma sniedz tādu rezultātu, kas uh, atstās lielu iespēju uz mūsu konkrēto darbību ikdienā, kas attiec uz rūpniecības politikas mērķu iztenošanu. Zemo emisiju jautājumu gribētu norādīt uz to, ka direktori, kas ir atbildīgi par enerģijas jautājumiem, ir, sanāk kopā, ir sanākuši kopā uz uh, kopīgu sēdi kurā tiek lemts jautājums par to, kā vērtēt Vācijas attiekšanos no atomenerģijas ražošanas, un uh, tur bija runa arī par iespējamiem pielāgošanos, tehnoloģisku pielāgošanos par to, kā samazināt emisijas. Tad šī sanāksme notika pilnīgi apzināti, šajā vietā, jo tur ir CCS jomā, ir ļoti liela uh, rūpniecība ražošana, tur ir liels projekts, CCS projekts uh, rūpniecības uh, jomā, šeit grasās to iztenot, bija ļoti daudz diskusijas, bija ļoti liela sajūsma par šo jautājumu, bet nu, tā ļoti konkrēti tur nekas netika ievirzīts. Tas ir projekts, kas bez Eiropas finansējuma. Tam nav nekāda ekonomiska pamata vēl pagaidām, tādēļ ir arī svarīgi, lai tās izmaksas, kas būs, eh, lai uzbūvētu šo iekārtu, mm, tur ir jābūt arī ģeoloģiskiem nosacījumiem. Un, protams, tur vajadzētu arī paraudzīties, lai pilsoņi attiecīgi tiktu arī sagatavoti šim projektam, un lai arī iedzīvotāju reakcija uz to visu būtu pozitīva, bet eh, šie darbi ir ļoti svarīgi. Vēl viena tēma ir, eh, runājot par rūpniecības politiku, ir enerģētikas eh, efektivitāte. Tie ir jautājumi, piemēram, par siltumsūkņiem, kā jau es teicu. Tur ir eh, transporta un enerģētikas politikas elementi, kas jāņem vērā, piemēram, elektriskās automašīnas. Tās var ne tikai efektīvāk izmantot eh, enerģiju, bet šeit ir jāpadomā arī to, ka automašīna, kas mm, brauc ar benzīnu, 10% ir eh, efektivitāte šādām automašīnām, bet savukārt elektriskajām automašīnām tur var 30% ietaupīt tad šī efektivitāte ir daudz augstāka. Tas, tas viss atstāja ļoti lielu nozīmi uz enerģijas uzglabāšanu, ja tā netiek izmantota, ja patērētājs to neizmanto. Un tad eh, tā var tikt izmantot tādos ļoti saspringtos laikos, 2% no laika. Tiek izmantot tikai 3%, un viss pārējais Runājot par automašīnām, piemēram, viss pārējais uh, netiek var izmantots. To visu varētu izmantot arī būvniecības jomā. Tur ir milzīgas iespējas, kuras Eiropa var izmantot. Jo tās atsmās pasīvās mājas vai enerģiju taupošās mājas, uh, tas viss ir darbs, kas uh, neierobežos tikai uz Eiropu klimata pārmaiņu jomā ceļu grafiks, kur jūs pieminējāt arī vidas jautājumos, arī vidas ministri padomē ir svarīgi jautājumi. 25% samazinājums polijas nostāja ir tāda, ka esam pārliecināti, ka ir iespējams uh, veikt tādu ļoti skaidru diskusiju par iespējamiem risinājumiem, jo tas ir tiešām ļoti principiāli, lai emisiju samazināšanas mērķi tiktu sasniegti, arī saistībā ar uh, globālām vienošanos. Bez šādas globālas vienošanās nebūs nekādu konkrētu rezultātu, nekādas ietekmes. Šeit ir jābūt ļoti stingrām normām Eiropas rūpniecībai. Startautiskais ekonomikas uh, birojs kas uh, gada sākumā Polija izstrādāja tādu enerģētikas mēģi programmu. Tur bija runa par, mm, tika, tika salīdzināts 20 no 25% samazinājums. Tā ir faktiski Ķīnā, piemēram, viena nedēļa emisijas, bez nekādām starptautiskās vienošanās. Uh, būs ļoti grūti kaut ko panākt, tādēļ ir eh, tā ļoti principiāli svarīgi tas, ka, lai Eiropa būtu ne tikai vadošā šādu augstu mērķu projektos, bet, eh, lai šeit tiktu panākti starptautiskās vienošanās, esam sagatavojuši arī samitu COP 14. Tas būs Poznaņā. Tur 20 lielākie izmešu ražotāji tika ielūgti uz šo sanāksmi bija tērauds, betons un alumīnija ražotāji tur galvenokārt ir. Un tā bija tāda sektoru pieeja, kāda tika izvēlēta. Tādēļ es gribētu norādīt uz to, ka ir svarīgi šeit izstrādāt tādus atsauces eh, punktus, tādas robežvērtības šiem sektoriem. Tas ir svarīgi arī tehnoloģija attīstībā. Šī sanāksme bija ļoti interesanta. Uh, Poznaņā tā notika, un tur tika pārdomāts, kāds progress var tikt sasniegts alumīnija, tērauda un betona ražošanā, kas attiec uz emisijām. Šai saistībā parādījās, ka Eiropā ir ļoti svarīgi veikt šo diskusiju. Tur ir svarīga arī Tur ir svarīgs ir atšķirības starp valstīm Eiropā, un to mums ir jāizmanto kā tādu iespēju lai izstrādātu globālus risinājumu priekšlikumus. Dažreiz mēs mēģinām visu vienādot un visiem atrast vienu risinājumu, bet eh, tā būtu atbilde, ka šeit varētu rīkoties arī savādāk, agrāk. Padomju Savienībā, piemēram, bija, tur ražoja tādu, izgudroja ļoti labu tādu skūšanās aparātu un 5 eh, sekundžu laikā varēja noskoties, bet mm, cilvēkiem, protams, ir ļoti dažādas sejas. Un tas aparāts, bet domās tikai vienai. Tā nav nekāda problēma, kad atbild, bet tāda, nu tikai pirmoreiz skojoties, jums radīsies problēmas. Šeit gribētu norādīt, ka pastāv, protams, arī iespēja šeit rūpniecībai izstrādāt tādus globālus priekšlikumus, jo Eiropa ir spējīga to izdarīt un var to visu panākt. Tālāk, vēl viens jautājums, ka esot varēja ļaunāk varianti nekā ogle, ogles izmantošana. E, tātad e, šīfer gāze, ka tur ir vēl e, daudz sliktāki šie nosacījumi. Tas ir tāds ļoti tehnoloģiski jautājums, at, at, kur ir svarīgi tieši vides aspekts. Ogles jautājumā CCS īstenošanas jautājumā tur tiek saskatīts, ka tur var eh, gan attiecībā uz eh, ogli, gan arī uz citām emisijām, kas attiecas uz eh, uz šīfergāzi. gāzi tad eh, katrai eh, reģionam ir jāstrādā šī degšlāpekļa gāze. Un daudzos reģionos tas var izrādīties pārāk riskanti izmantot šo gāzi. Tas, kas ir pieejams Polijā, to varētu darīt tā, ka šeit uh, varētu izdarīt visu, lai metāna gāze neizplūstu atmosfērā. metāna izplūšana no izmanto oklis ražošanā. Tas rada ne tikai draudus klimatam, bet uh, tur ir jānodrošina arī metāna uh, samazināšana ogļu ražošanā. Uh, eh, šī Mārska kungs runāja par remit direktīvu. Es gribētu ļoti skaidri pasvītrot to, ka šī direktīva ir eh, ļoti piemērota, lai rastu risinājumus tirgū. Tur ir paredzēta kontrols mehānismi. Tas varbūt viss tā drusko aizkavējas, bet tur ir eh, nodrošināts ārskatāmība, un eh, visi spēlētāji tirgu var saņemt tādu pašu informāciju. Un, ja, piemēram, ir kāda preses konference, un ja es uh, runājot par caurskatāmiem, tad saņēmu ļoti lielu kritiku. Man tika jautāts, vai tad jūs esat pret brīvo tirgu? Nē, tā nepavisam nav, jo caurskatāmība nodrošina efektīvu tirgu. Efektīvu brīvo tirgu. Ir jābūt pieeja informācijā, un šī remi direktīva, tur ir norāde uz um, elementiem, kas ir ļoti svarīgi enerģijas tirgu, kas attiecas uz atomu pētniecību, uz kodopētniecību. pētniecību. Komisija strādā pie piecām direktīvām par uh, pamatu drošību, vienotām likumdošanas priekšlikumam. Esam pārliecināti, ka tas būs ļoti svarīgi šos visus risinājumus labi saskaņot un novērtēt, lai katrs varētu uh, ņemt vērā un īstenot savu specializāciju. Likumdošanas e, priekšlikumi būs attiecīgi kompleksi. Un darbus vajadzētu pavirzīt uz priekšu, cik vien tas būs iespējams. Būtu labi, ja būtu iespējams izstrādāt šo direktīvu, jāparaugās, kāds būs laika grafiks, cik daudz būs iespējams, vai jānogaida izturības testi. Gribētu norādīt to, ko es teicu sākumā. Mums ir ļoti svarīgi, lai risinājumi drošībai nebūtu iekļaut tikai Eiropas Savienības robežās, bet lai tas uh, atstātu pozitīvu ietekmi arī uz mūsu kaimiņu valstīm. Gereka kunga jautājums. Par uh, klimata un enerģētikas paketes uh, maiņu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai šie risinājumi paliktu tādi stabili. Un lai mēs šos risinājumus aktualizētu, jo nevajadzētu būt tā, ka mēs um, šo ideju uh, neīstenotu Tad, ja tas viss eh, tiktu apšaubīts tādēļ, ka izmaksas ir par augstas, eh, sanāksme, eh, par kuru es runāju, tur tika teikts, ka ražotāju izmaksas par vienu tonu ir 600 eiro Polijā. Tas maksā vienu stundu megavatu ražošanā. Ja to visu pārēķina uz CO2, tad eh, varbūt eh, varētu pateikt, ka 55 eiro tas maksātu. Tātad viens pēc viens mums vajadzētu sasniegt, lai CCS tehnoloģiju īstenošana, ja mēs eh, patiešām raugāmies tikai un vienīgi uz izmaksām, izēvielām, tad vajadzētu ļoti precīzi padomāt par izcinājumiem, kurus vajadzētu īstenot. Vēl viena lieta, proti par enerģiju sajaukumu. Par to arī tika uzdots eh, jautājums un mūsu pozīcija par robežvērtībām. Polijas eh, nostāja ir tāda, ka ir eh, jāpievērš uzmanību šim enerģijas sajaukumam, pamatoties uz vienošanos, kas ir noslēgts starp valstīm. Tas ir mūsu galvenais virziens. Un šo pamatprincipi, šīs pamatkriterijas ir jāņem vērā, jo mums jau ir mehānismi, kas ir jāievēro, jāizteno. Mums ir ticis teikts, ka ļoti daudz kas ir dalību valstu kompetencē. Ja, piemēram, runa par iepirkšanas jautājumu. Mums ir īpaši svarīgi kā atbalstīt atjaunojamās enerģijas. Tur mums ir eh, dažādas idejas, kas attiecas uz kodo ražošanu, bet Vācijas valdības eh, lēmums noved pie tā, ka mums, mums vēlreiz jāpārbauda atsevišķie varianti, un eh, varbūt, ka šeit varētu vēl vairāk iegūdīt atjaunamas enerģijas, kaut arī tas maksātu vairāk. Šeit ir jāparaugās, kāda ir iespējamie scenārija, kāda iespējama attīstība un kādu iespējas atstās uz attīstību, atjaunojamās enerģijas un uh, kodola ražošana, un kā tas viss atstās iespēju uz enerģiju kopumu. Nākamais punkts. Tu, protams, nevar teikt, ka tas viss jau ir devis, lab, devis labas panākumus, varbūt, ka uh, tas Eiros patenta jautājumā pēc desmit gadiem tas viss labi darbosies. Arī kolēģi no Itālijas un Spānijas mēs mēģinām viņus saprast un ņemt vērā viņu vajadzības. Protams, varbūt, ka ir arī nepieciešams radīt tādu vienotu Eiropas patentu, kas būtu iespējams pateicoties harmonizējot standārtus. Gribētu atgādināt, ka normēti standārti. Tas viss ir jārisina ar uh, regulu palīdzību jo tad uh, tas ātrāk atstās uh, pozitīvu ietekmi uz vienoto tirgu. Tur uh, vajadzētu izvirzīt arī noteiktus standārtus mobiliem telefoniem, uh, uzlādēšanas iekārtām. Katram jau gan izvēl tā kā kolektīva ir māja, to varbūt, ka visu varētu vienot, lai nebūtu dažādi šeit uh, uzlādēšanas um, varianti. Un tur varētu ļoti daudz ietaupīt un atvieglot dzīvi. Ja kāds nopērk telefonu, tad viņam nevajag visu laiku uh, domāt, uh, ar, kuru, ar kuru man ir jāuzlādē, kurš mobilais telefons. To visu varētu vienoti organizēt. Tālāk uh, Žiba kunga jautājums. Īstenībā es par to jau runāju kad e, runāju par Vācijas valdības lēmumu. Dāmas un kungi, noslēgumā es gribētu jums vēlreiz pateikt, ka mēs no prezidentūras puses esam gatavi tiešai sadarbībai ar jums, ar jūsu komiteju, ar referentiem. Mums uh, ir ļoti nozīmīgi tas, ka mums būs labas, laba sadarbība. Lūdzu, izmantojiet tos kontaktus, kas jums ir, vai pārstāvniecības, rūpniecības, enerģētikas jautājumu risināšanā. Mēs eh, nevēlamies šeit tā eh, nodalīt neko. Mēs gribam izmantot pilnīgi visas kontaktu iespējas. Jūs noteikti atradīsiet arī manu e-pastu, manu telefonu. Mēs patiešām vēlamies izmantot jūsu ekspertu pieredzi, jūsu zināšanas mums ir ļoti svarīgi. Varbūt, ka simboliski varētu teikt arī sekojošo. Mēs esam tagad pārmaiņu laikā uz zaļo ekonomiku, zaļo attīstību. Tas ir svarīgi, lai panāktu līdzsvarot attīstību. No vienas puses ekoloģiju un savienot ekonomiku un sociālo pusi ir ļoti svarīgi šeit saglabāt līdzsvaru. Un noslēgumā vēlreiz es gribētu teikt, ka mēs eh, šeit esam jūsu pusē un mums būs vajadzīga arī jūsu atbalsts. Paldies! Paldies, ministru priekšredē kungam, Pavlaka kungam, paldies viņiem par atbildēm. Tie bija ļoti dažādi jautājumi. Uh, Bet tā ir tāda problēma šāda saruna laikā, ka ir tāda ļoti daudz dažādi jautājumi, jautājumu aspekti, un uz to visu ir jāmēģina atbildēt. Es izniegs paldies par to, un uh, tas būs arī uh, praktiski būs liels darbs, kad mēs strādāsim pie atsevišķiem dokumentiem nākamajos mēnešos. Ceru, ka mēs kopā sasniegsim labus rezultātus,